Proszę Państwa, jeśli możemy. Dāmas un kungi, varētu sākt darbu. Pirms mūsu vidū saku sveiki mūsu viesiem, pastāstīšu jums, ka pirmajā, dēļa, pirmajā sanāksmes daļā strādāsim pie dokumentiem, strādāsim pie ziņojuma projekta, ko sagatavojas Agilēras kungs. Par, mm, tas ir septītais darbu kārtības punkts. Un šis jautājums, pie kā bija paredzēts strādāt, ir pārlikt uz 15. martu, tāpēc kā nu referentu apspriešanās joprojām tur, mm, turpina notikt joprojām lēma par kompromisu grozījumiem, mēnu referenti to šobrīd gatavo. Nu, lūk, tāds, tāda piezīme no manas puses, bet vai pārējais visiem ir pieņemams un varam darbu kārtību apstiprināt? Mūsu sanāksme turklāt tiek arī e, translēta 20 valodās internetā, tiešsaistē. Nav piedāvātas igauņu, maltiešu, slovāku un gēlu valodas cik tā man saprotams, tad mums vajadzētu apstiprināt arī protokolu sanāksmēm, kas notika 3. decembrī, 11. 18. 25. janvārī. Labi, ka nav nekādu komentāru. Lieliski. Nu, tad tālāk pāriem pie 4. darba kārtības punkta. Tā ir viedokļu apmaiņa ar Expo 2015 ES zinātniskās programmas koordinācijas komitejas priekšādātāju Franci Fišleru. Viņš ir bijušais komisārs. Un tāpat arī apspriedīsimies ar viedokļiem ar ģenerālkomisāru Eiropas komisijas dalībā Expo 2015 Davidu Vilkinsonu. apspriedīsimies par tēmu Expo 2015 panākumu saistībā ar Eiropas un pasaules lauksaimniecības turpmākajiem pārbaudījumiem. Ārkārtīgi priecājos, ka mums ir tas gods šeit sveikt bijušo lauksaimniecības komisāru un e-zinātniskās programmas koordinācijas komitejas priekšsēdētāju Francu Fišleru. Viņš mūs iepazīstinās ar šīs zinātniskās koordinācijas komitejas secinājumiem un ierosinās, kas Eiropas Savienībai būtu jādara, lai rastu jaunus veidus, kā nodrošināt zināšanas, informāciju, pārtiks un uzturdrošības nodrošināšanas jomā. Viņš runās arī par debatēm, kas norisinājās ekspo ietvaros. Kā jūs zinat, pie mums ir ieradies arī Vilkinsona kungs, kas ir ģenerāla komisārs Eiropas komisijas dalībā ekspo 2015. Bet esam vienojušies, ka vispirms došu vārdu bijušajam komisāram. Un vispirms mums Eh, atskaņos nelielu īsu video un pēc tam būs ievadvārdi. Vispirms uzstāsies Vilkinsona kungs tātad. Un pēc tam, kad būs abi viesi uzstājušies, būs vispārīga rakstura debatas. Vilkinsona kungs, jums vārds. Thank you very much indeed, Chairman. I'm going to go and sit. Liels paldies priekšsādātāji, es sēdēšu šeit aizmugurē, varbūt tāpēc, lai varētu, nu, datorā tā teikt, virzīt uz priekšu slaidus. So, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to... Dāmas un kungi, ir ārkārtīgi liels prieks šodien būt šeit un tikties ar jūsu komiteju, tā lai es jums varu pastāstīt par Expo 2015 no ES skatu punktu raugoties. Nu, un, protams, ka pārsvarā runāšu par zinātniskās komitejas darba rezultātiem, bet iesākumā ļaujiet mums pastāstīt par to svarīgāko šīs piedalīšanās laikā. Pirmkārtām priecājos, ka mūsu paviljonu apmeklēja apmēram 657 tūkstoši apmeklētāju. Tātad to es paviljonā bija šie viesi. Vi Jāsaka, organizācija bija, organiz, bija ļoti laba. Itālijas varas iestādes bija paveikušas fantastisku darbu, it īpaši strādājot pie drošības un drošuma aspektiem. Domāju, ka to vērts pie, pieminēt, jo to nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Visā šajā ekspo izstādē organizatoriskā daļa bija vienkārši lieliski sakārtot, un tāpēc priecājamies arī par to, ka bija tik liela līdzdalība, ka bija tik liela interese no publikas par par šo izstādi. Tāpat laikā šķiet arī vairāk kā ceturdaļu miljonu iedzīvotāju informējām par sociālajiem plašsaņas līdzakļiem caur ēs, vietnēm un tam līdzīgi. Tas bija ārkārtīgi efektīvi. Apmeklētāji tika aptaujāti un vairāk kā 75% apmeklētāji bija ļoti apmierināti ar prezentāciju, ko saņēma. Uh, un šo podziņu nospieda prom dodoties. Daudz no viņiem, vairāk kā 90% bija vai nu ļoti apmierināti, vai vienkārši apmierināti ar paviljona darbību. Un šķiet, ka vēl viens svarīgs elements, par ko gribu jūs informēt, ir tas, ka paviljona darbojās jauni brīvprātīgie Erasmus programmas studenti no visām ES dalībvalstīm, ne tikai no ES, bet tika pārstāvēts 40 valsts Tad studenti no 40 valstīm, un jāsaka, viņi patiešām radīja tādu profesionālu, pozitīvu ainu par Eiropas Savienību, un es jāsaka, to uzskatu par vienu no labākajām eh, nu, šķautnēm, lielākajām priekšrocībām šai izstādē. Nu, tālāk mazliet ļaut atskatīties tajā, kā mēs šo ES līdzdalību plānojām. Jūs atcerēsieties, varbūt, ka 2013. gada beigās parlaments vienojās ar komisiju par to, ka Eiropas Savienība veidos kopēju prezentāciju, kopēju paviljonu, tur apskatot mūsu darbību. Un e, pats pirmais, ko varbūt svarīgākais, ko vēlos arī pateikt, ir tas, ka es no, no komisijas puses, un arī man kolēģi no komisijas puses vienmēr strādājuši roku rokā ar parlamentu, it īpaši ar informācijas biroju Milānā un Bruno Marisā, kas arī šodien ir ieradies šeit, un viņi ieguldīja milzīgu darbu atbalstot šo pasākumu cieši strādājām kopā ar 22 politikas ģenerāldirektorātiem komisijā. Es pārstāvu kopējo pētniecības centru, tātad šo zinātnisko pusi, bet bija 22 ģenerāla direktorāti, kas līdzdarbojās, kas bija iesaistīti šai procesā. Un to svarīgi atminēties, jo mēs taču vēlamies dot vēsti, vienotu vēsti no visas ēst, un nevis daudz un dažādas vēstis, nu, katru no sava pakša. Turklāt sadarbojamies arī ar ekonomikas un sociālo padomu, reģionu komiteju un virkni dažādām aģentūrām, protams, īpaši pārtiks nekaitīgumu iestādi no pārmas un tam līdzīgi. Strādājām arī roku rokā ar Itālijas varas iestādēm. Un tāda šķiet 19 dalībvalstis arī piedalījās pašas šai ekspo atsevišķi. Mēs sadarbojamies arī ar tām, īstenojam zinām koordinēšanas darbu. Un turklāt gribētu teikt, ka tās dalībvalstis, kas savukārt nepiedalījās ekspo atsevišķi, varēja izmantot ES paviljonu pasākumiem, ko vēlējās organizēt, pat tajā gadījumā, ja tām nebija savu paviljonu šai izstādē. Nu, svarīgākais tas, ka izveidojām zinātniskās programmas komiteju, par to jums Fišlērkungs pastāstīs sīkāk, un tad ar savu dienestu un Džanu Karlo Karatī, kurš arī ir šeit, mēs izveidojām darba grupu, kas veica ikdienas darbu, un jāsaka, šāda darba, protams, bija ļoti daudz. Tātad šis sagatavošanās darbs un līdzdalības īstenošana. Nu, pāris svarīgākās vēstis. Pirmām kārtām mēs centāmies ar sabiedrību sazināties citādi nekā iepriekš. Iepriekšējās ekspo izstādēs komisija un Eiropas Savienība pārsvarā izmantoja uh, nu, varbūt tādas, jūs varbūt tās sauc par birokrātiskām metodēm. Mēs centāmies no tā pilnībā novērsties un izmantot radikāli citu pieeju. Un es domāju, ka kopumā mums tiešām tas arī izdevās. Mēs izmantojām faktiski tādu kā multfilmu, kurā iestrādājām domas par to, kas ir Eiropas Savienība. Sagatavojām arī, savienojām šeit tādu tradicionālu un novatorisko pieeju, runājām par lauksaimniecību, kas tad ietu roku rokā ar zināt, jo tas ir svarīgi, ja vēlamies atrasināt pasaulē pastāvošo pārtiks drošumu jautājumu. Un par rezultātiem runājot, 70% apmeklētāju uh, ko mēs patiešām konkrēti arī mm, aptaujājām, teica, ka viņi labprāt uzzinātos, vēlētos uzzināt kaut ko vairāk vēl par ēst politiku pārtiks drošumu jomā, un savukārt cik 61% apmeklētāju teica, ka esot uzlaboju, nu, ka viņa viedoklis ir kļuvis pozitīvāks attiecībā uz Eiropas Savienību. Mm, jāsaka, tie bija ne tikai ēst iedzīvotāji, kas ieradās paviljonā, Nu, gan jāsaka, tie, kas ienāca, jau bija visai ieinteresēti Eiropas Savienībā. Varbūt būs, būtu bijis interesanti, ja būtu ienācis arī kāds, kurš nav tik stāvā sajūsmā par ES. Bet, eh, jebkurā gadījumā, apmeklētāja domas par Eiropas Savienību vēl tālāk uzlabojām. Tālāk, domāju, tāds iestāžu kopējie panākumi. Es domāju, ka mēs Eiropas Savienību likām priekšā no visiem eh, ES skatu punktiem jau pašā sākumā. Uh, Visus uzrunāja parlamenta priekšādātājs Mārtiņš Šulcs un augstā pārstāve eh, Frederika Mogherīnī. Viņi abi ieradās kopā un, nu tā teikt, atklāja šo paviljonu. Tas notika 9. maijā Šūmana dienā tādā ļoti pozitīvā gaisotnē. Pēc tam ekspo izstādes laikā puse no komisijas del kolēģijas 14 komisāri ieradās. Tāpat arī apmeklēja mūsu 85 deputāti no ES parlamentu. Es domāju, tas arī mm, stāsta par to, cik svarīgs iestādēm bija šis paviljons. Piecas komitejas tika pārstāvētas, 40 valstu un valdību vadītāji apmeklēja ES paviljonu no ES dalību valstīm. Un sešu mēnešu gaitā mēs norganizējam 230 dažādus pasākumus, nu, fórums, tikšanās, un cita veida pasākumus, kuros kopā piedalījās vairāk kā 30 tūkstoši starptautisku ekspertu. Viņām sprieda tādas lietas kā pārtikas drošumu, drošību no dažādu valstu skatu punktu un no dažādām šķautnēm. Tāpat arī vēlos pieminēt un pastāstīt jums nedaudz par uzņēmums, uzņēmumu savstarpējām tikšanās iespējām. Šai ziņā paviljonam bija liela nozīme. Te darb, izstādē piedalījās liela maz uzņēmuma un ES paviljons organizēja kopā apmēram 3000 šādu uzņēmumu savstarpējas tikšanās šo sešu mēnešu laikā. Tajās līdzdarbojas apmēram 1800 um, uzņēmumu, to starp MVU, tādu izcilības centru un organizāciju. Sadarbojamies par 57 eh, trešām valstīm, dažām lielām, dažām mazām. Jūs jau redzat, kāds šeit ir šis saraksts. Un apmēram 90 uzņēmumu sadarbības nolīgumi tika noslēgti šai sanāksmēs. Un jāsaka, apmēram 700 atsevišķu ar tirzniecību saistību sarunu eh, turpin, turpinājums tika šādā veidā nodrošināts. Un lūk, 85% gadējiem dalībnieki ļoti atzinīgi vērtēja šo darbību. Un tad nu jūs redzat arī tos galvenos sektorus, kuru pār, kurus pārstāvēja uzņēmumi. Pirms dod tālāk vārdu Francam Fišleram, lai viņš pastāst par zinātnisko rezultātu šim pasākumam, par to, kas ir šis mūsu ES mantojums globālajās debatēs, ja mūsu pienesums globālajām debatēm. Ļaujiet man jums eh, at, nospēlēt nelielu video klipiņu. Tas jums arī varbūt radīs tādu priekšstatu. Palūkšu tehniķi gan to izdarīt, jo man jāsaka, acīm redzot, tik labi tas pašam varētu neizdoties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 I love the European Pavilion. It's really international. Everyone who's working here is from a different country, and you can really see how the European Union works together. Solo l'Europa unita può fare questo, può essere un soggetto protagonista di questo sforzo di comprensione e innovazione a livello globale. Okay, so thank you very much, ladies. Un tātad liels paldies, dāmas un kungi. Tālāk došu vārdu Francam Fišleram. Jā, uh, Chairman, honorable members, ladies and gentlemen. Uh, thank you for inviting me to present. Liels paldies, ka aicinājāt mani uh, stāstīt par um, zinātniskās uh, programmas koordinācijas komitejas darbu. Jūs redzēsiet arī mūsu darba rezultātu aprakstu brošūras formā, kā arī elektroniskā formā. Ja jums ir interese par šo brošūru, pie izejas ir atrodamas šīs grāmatiņas, lūdzu, varat ņemt. Institīva izveidot šo koordinācijas komiteju, tā nāca no Eiropas parlamentu un arī no komisijas. Kā arī to atbalstīja Itālijas prezidentūra, kas bija tolaik eh, prezidentūras krēslā. Šeit eh, ideja nav unikāla, bet ir jāizceļ vēlēšanās likt Eiropas centrālajā vietā. Tieši runājot eh, par to, ka ir jādara viss, ko mēs varam izdarīt, lai visi būtu nodrošināti ar mm, kvalitatīvu un pietiekamu labu pārtiku. Pārtikas mm, piegādes, pārtikas nodrošinājums bija centrālais jautājums. Mēs sākām ar strateģiskiem pētījumiem kā arī identificējām tādu strateģisku pieeju. Un šī strateģiskā pieeja ir, varētu izskatīties kā tāda virtuālā spirāli. No sākuma mums ir prognozes un arī mūsu apvāršņu noteikšana. Mēs identificējam pētījumu jomas, um, mēs um, konstatējam, kāda pētījuma ir nepieciešama, tāpat laikā uzskatām, ka pētījumiem ir tādiem jābūt, kas radītu arī jaunas zināšanas. Tālāk pēc zināšanu radīšanas notiek vēl viena transformācija, ir nepieciešams pārvērst pētījumu rezultātus par jaunām tehnoloģijām, par jaunām metodēm, un tad rezultātā tas viss materializēs par sociālo ietekmi, un ja ir sociāla ietekme, tad var runāt uh, arī par eh, progresu, un tad viss process sāks atkal no sākuma. Mēs mūsu mm, sadarbības gaisotnē identificējām septiņas eh, prioritārās pētījumu jomas. Šeit es negribētu detalizētāk stāstīt par katru no pētījumu jomām. Mēs eh, pētījām vissvarīgākos jautājumus, kas attiecās uz šo tēmu, un tikai tādā veidā ir iespējams izpētīt pārtiks nodrošinājumu jautājumu. Un no pašiem pirmsākumiem mēs gribējām, lai mūsu pieeja būtu ilgspējīga. Un tāpēc arī mūsu koncept Eh, arī ļoti labi saskana ar jaunajiem tūkstošgadus mērķiem, kur ir ekonomika, ekoloģija, sociālā atbildība, visi apvienoti kopā šajos ilgspējīgajos mērķos. Eh, tad vēl mēs konsultējāmies ļoti plaši iesaistot pilnīgi visus interesantus. Un rezultātā mēs izstrādājam četrus ieteikumus vai četras rekomendācijas. Šeit uz šī attēla jūs redzat, kas tās ir par rekomendācijām. Vispirms mūsu uzdevums nebija attīstīt kādu jaunu lauksaimniecības politiku. Mūsu uzdevums bija izstrādāt tādu zinātnisku pieju, piedāvāt kādu pētniecisku struktūru, Un līdztekus tam visam mūsu uzdevums bija strādāt ar dažādiem elementiem, ņemt dažādas pētījuma rezultātus un apvienot tos vienā tā sistēmā. Un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais rezultāts un arī norāda uz to, ka mums ir nepieciešams mainīt savu domāšanu šai ziņā pētījumi minētajās jomās ir strukturēti un attiec uz dažādām zinātnes disciplīnām. Un katra šī disciplīna atsevišķi ir visai izolēta. Un ja mēs salīdzinām šo izolēto domāšanu un, un atstājam to tā, tad mēs izolēti nevarēsim savist kopā visus šos svarīgos elementus, mēs nevarēsim panākt mūsu mērķi, proti nodrošināt um, ar pārtiks produktiem visus, kam tas ir nepieciešams. Uh, Tāpēc mūsu rekomendācija ir tāda, mēs izskatām šo pārtikas nozaru kā ļoti kompleksu sistēmu, un tas ir vienīgais veids, kā pārvarēt šo disciplināro domāšanu. Mēs pasīdrojam nepieciešamību domāt interdisciplināri, tāpēc arī otrā rekomendācija ir um, iesaistīšanās. Visām sabiedrības daļām ir jāiesaistās šajā problēmas risinājumā, kas ir saistīts ar pārtikas norobežu, eh, nu, nodrošinājumu. Un pilnīgi visi sabiedrības sektori, gan politiķi, gan pētnieki, gan arī ekonomiskais sektors, nevalstiskās organizācijas, ja viņi visi, ja visi iesaistītie apvieno spēkus un savus centienus apvienot, tad ir iespējams cerēt uz uh, tādu labāku, spēcīgāku attīstību šajā nozare. Un ir nepieciešams atbalstīt arī inovāciju vidi, tā ir trešā rekomendācija, un ceturtā, mums tas bija tikai četras rekomendācijas, ceturtā bija par to, ka mēs iesakām tādu starptautisko organizāciju pārtiks nodrošinājumu jomā vai starptautisko paneli izveidot. Lūk, tādas rekomendācijas. Un šeit jūs redzat eh, septiņas mūsu pētījumu jomas. Te mēs to atzīmējam kā tāds joms, kur nepieciešama primā arī tādi pētījumi. Un, kā jau es teicu, pirmā rekomendācija bija apvienot šīs pētījumu jomas kopā eh, visas pētījumas šajās nozarēs būtu jāsavieno un Tā mēs saprotam šo sistēmu domāšanu un arī interdisciplināro pieju. Tālāk nākamais. Mums ir jābūt spējīgiem pārvērst mūsu pētījumu rezultātus par, par praktiski pielietojumu rezultātu. Tikai tādā gadījumā mūsu rīcība, mūsu pētījumi būs ar kaut kādu rezultātu, kaut kādu nozīmi ja pētījumu rezultāti tiek publicēti tikai kaut kādos zinātniskos pētījumos vai universitātes um, um, kaut kādos referātos, tad, tad praksē tam nebūs nekādas jēgas un nozīmes. Mūsu trešā rekomendācija bija par labākas inovatīvas vīdes izveidi. Ko tas nozīmē? Ja jūs gribētu uh, E, rīkoties novatoriski, jums ir nepieciešamas jaunas idejas, ir nepieciešami jauni pētījumi, un tad jūs spērat soli vēl uz priekšu un piedāvājat jaunas tehnoloģijas, kas balstās uz zinātnes rezultātiem. Bet tad ir nepieciešama arī nu, uzņēmē darbības sektors, ir nepieciešami investori, kas izveidos kādu biznesa modeli, pamatojoties uz zinātni. Un tad uh, ir nepieciešami arī līdzekļi šīm investīcijām. Un ar šo mēs arī domājam šo te inovāciju vidi. Inovāciju vidē ir ietverta arī komunikācija. Cilvēki mūsu, mūsu iedzīvotājiem ir jāsaprot un ir jābūt ar eh, pietiekami plašu apziņu, lai saprastu, kāpēc ir nepieciešams šīs inovācijas, kāpēc mēs plānojam mūsu plāns, kāpēc mūsu piedāvājumi nesīs labumu sabiedrībai, ne tikai mūsu valstīs, bet arī globāli kopumā visai cilvēcei. Šeit jūs redzat, kā bija darbojas šie pētījumu cikli vai jomas, un tas viss noved pie ilgtspējas. Ilgtspēju mēs eh, saprotam kā trīs stūri, eh, ko veido ekonomika, ekoloģija un sociālā atbildība. Tagad par ceturto rekomendāciju. Starptautis ka uh, klimata pārmaiņu panelis jums būs visiem pazīstams. Un mēs uh, lēmām, ka būtu diezgan labi un pareizi, ja mēs varētu līdzīgu struktūru veidot arī pārtiks nodrošinājumu jomā. Pārtika ir tik svarīga lieta, jo projām 800 miljonu cilvēku cieši no bada, no nepietiekams arī nekvalitatīvas varbūt pārtikas. Uh, visā pasaulē, tad mēs uzskatījām, ka ir nepieciešama šāda institūcija vai šāda struktūra, un tas ļautu mums stāstīt par šīm lietām, komunicēt daudz labāk un plašāk, kā arī ar paneļu palīdzību mēs varētu biežāk veikt novērtējumus, arī monitoringu, lai novērtētu to, kāds ir mūsu progress, vai mēs virzamies uz labo pusi, vai arī tieši otrādi. Tātad šī paneļa struktūra klimata sektorā darbojas šāda struktūra, un tā ir tāda jaukta struktūra, te ir politika veidotāji un e, zinātnieki, kas piedalās šajā panelī. Un tajā pat laikā e, šīs divas puses nonāk pie kāda kompromisa. Ideju šeit vada politiskais sektors, zinātniskais Eh, to dara mazākā mērā. Un tāpēc mēs piedāvājam arī trīs variants no savas puses. <clears throat> Mēs varētu veidot līdzīgu struktūru, tādu kā ir um, klimata sektora, vai arī mēs varētu rīkoties nedaudz savādāk, veidot tādu organizāciju, kur vadošo lomu uzņemtos vairāk zinātnieki nekā politiķi. Vai arī varētu turpināt esošajā sistēmā darboties, bet tas um, nozīmētu, ka monitorings, um, ko paredz arī ANO struktūras, um, tūkstošgadu ilgspējīgās attīstības mērķi ietvarā būtu arī tā struktūra, ko mēs piedāvājam. Un es gribētu aicināt arī visus jūs padomāt par šo transdisciplināro raksturu. Mēs uzskatām, ka tieši šī te transdisciplinaritāte ir kaut kas tāds, kas nodrošina sadarbību starp pētniekiem, no, arī nodrošina sadarbības formu zinātnieku pasaulē. Šis Um, transdisciplinārais raksturs nozīmē, ka zinātnieku atklājumi tiek novesti līdz lietotājiem, līdz sabiedrībai, līdz publiskajam sektoram. Un šeit mēs varētu visi dot um, ieguldījumu šā, šādā virzībā. Un arī es jūs aicinu, lūdzu, neignorējiet uh, pārtiks nodrošinājumu kā jautājumu svarīgumu Paraudzīsimies visapkārt, kas notiek Sīrijā, kas notiek bēgļu nometnēs, kas šobrīd notiek Austrum Āfrikā Elniņo fenomena rezultātā. Mēs redzam, ka pārtiks nodrošinājums aizvien ciešāk tiek saistīts ar, ar drošību kā tādu ja mēs nevarēsim pavarot pasauli nākotnē, tad mums arī nevarēs būt miera šai pasaulē. Paldies! Dziękujemy panom za prowadzenie. Paldies par šiem ievadvārdiem. Es vēlētos pateikties abiem runātājiem par to, ka viņi mums sniedza izklāstu par sasniedzamajiem mērķiem, kas izriet no jūsu veiktā darba un arī no uh, ek Milāno ekspo gūtās pieredzes. Kā jūs zinat, ļoti daudzas no ar ekspo saistītajām aktivitātēm uh, ir uh, izsekojis mūsu kolēģis De Castro kungs. Tāpēc došu viņam tagad uh, vārdu, lai viņš varētu paust savu viedokli. Te, e, naturalmente. Paldies, priekšādātāji. Protams, sākumā es vēlētos pateikties ne tikai šīs dienas runātājiem, Fransam Fišleram un Davidam Vilkinsonam, bet visiem darbiniekiem, personālam, ko Eiropas Savienība uh, nodarbināja ekspo laikā un kas sešu, sešus mēnešus ļoti daudz strādāja pie tā, lai mēs varētu visu izdarīt. Es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu aizmirst par uh, paveikto šo sešu mēnešu laikā. Dēvids Vilkinsons mums sniedza ļoti plašu pārskatu par uh, to, kas tika izdarīts. Milāno Expo kopumā var uzskatīt par ļoti lielu sasniegumu. Vairāk nekā 21 miljons uh, apmeklētāju, un šeit noteikti vajadzētu uzsvērt uh, visu iestāžu veikto darbu. Es gribētu aicināt kolēģus iepazīties ar Franca Fišlera sagatavotajiem bukletiem. Uh, šos bukletus gatavoja zinātniskā komiteja, un es domāju, ka tas ir ļoti labs kopsavilkums par darbu. Domāju, ka tik īsā laikā tika paveikts ļoti daudz. Divi punkti. Pirmkārt, Frāns Fišlers mums atgādināja, ka pārtikas drošība ir globāls jautājums. Tas ietekmē visu pasauli. Un ja mēs varētu ņemt vērā sasniegumus, ko Eiropas Savienība paveic ekspo laikā, tad mēs noteikti arī labāk sapratīsim šos izaicinājumus mēs sapratīsim, ka vajadzētu turpināt strādāt šajā virzienā. Mums ir jānodrošina, lai e, šis interdisciplinārais darbs dotu rezultātus. Vienmēr ir sarežģīti panākt, lai dažādi jom zinātnieki sadarbotos. Uzskatu, ka šie secinājumi vajadzētu, e, šo secinājumus vajadzētu iekļaut arī Junkerā komisijas darbā. Es vēlētos arī, lai Banki Mūna paustās vēlmes, ko viņš pauda uh, savā vēstulē Francam Fišleram, zinātniskās komitejas priekšsādātājiem, uh, eh, mums ļoti labi atgādināja par to, kāda ir bijusi mēr mūsu mērķi. Milano Expo rezultāti parāda, ka mums vajadzētu turpināt strādāt pie šiem jautājumiem, un cerams, ka Junkera komisija, Jun, Junkera komisija to varēs darīt. Es eh, ceru, ka arī nākamajā ekspo tiks ņemti vērā šīs ekspo rezultāti. Un, protams, arī mums jāatcerās par 2020. gada izstādi Dubajā. Par ilgspējīgumu. Tas būtu pēdējais, ko vēlos teikt. Gribētu uzsvērt, ka Fišlerkungs mums jau norādīja to, ka pārtikas drošībai un ilgspējīgumam ir ļoti būtiska um, pārtikas veselība. Mums noteikti ir jāsaprot, ka pasaule maiņā, mainās, mainās gan uh, pārtika, ko mēs ēdam, gan arī uh, veids, kādā pārtika tika apstrādāta. Tieši tāpēc mums vajadzētu vairāk ieguldīt pētniecībā un novatoriskumā. Šeit Eiropas Savienība dara ļoti daudz, bet iespējams, ka ar to tomēr nepietiek. Uh, Vēlreiz liels paldies visiem darbiniekiem un apsveicu ar labajiem panākumiem. Bardzo dziękujemy i... E, paldies. Mēs vēlētos pateikties priekšādātājiem par veikto darbu strādājot pie Milāno ekspo jautājumiem. Es gribētu, lai jūs turpinātu strādāt pie šiem jautājumiem arī nākotnē. Tagad vārds Desa kungam. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī komisijas pārstāvjiem un Francam Fišleram par stāstījumu par um, izstādi Milānā. Diemžēl es nebiju to 21 miljonu apmeklētāju vidū, taču virtuāli es tomēr piedalījos uh, izstādē Milānā. Uh, Parlamentā mēs arī gatavojām rezolūciju par šo izstādi. Es tikko pārlasīju dažus no šiem punktiem. Piemēram, pie trešā punkta ir teikts, ka lauksaimniecības uzņēmumi mm, nodrošina ilgspējīgumu ekonomikā, un mēs zinām, ka pašlaik Eiropā mēs saskaramies ar milzīgām problēmām attiecībā uz mūsu lauksaimniecības produktu cenām. Uh, Tieši tāpēc mums eh, vajadzētu nodrošināt, lai tiesības uz pārtiku būtu viens no cilvēktiesībām, un eh, vajadzētu arī padomāt, kā visu planētu mēs varētu pabarot. Uh, Frants Fišlers teica, ka 800 miljoniem cilvēku rīt mm, uh, nebūs gana daudz ko ēst. Mēs redzam, ka eh, procentuāli šie skaitļi arvien palielinās. Te ir runa par 3,5 miljardiem cilvēku, no, no kuriem šie 800 eh, miljoni ir ļoti daudz. Galu galā planētai ir iespējas nodrošināt pārtiku visiem. Te ir runa tikai par pārdalīšanu, par ražošanu. Un, ja runa par lauksaimniekiem, tad eh, es ļoti lielu savu mūžu daļu mm, strādāju lauksaimniecībā Un tas, ka šeit ir runa par 800 miljoniem cilvēku, kuriem nav ko ēst, tad ir skaidrs, ka viņu vidū ir arī daudzi lauksēmnieki. Un ja šie lauksēmnieki nespēja pabarot visus cilvēkus, tad noteikti šeit ir problēmas, vai nu problēmas ar sēklu materiālu, vai lauksaimniecības tehniku un tā tālāk. Uh, Mm, Brazīlijā, kur es viesojos, arī ir daudz cilvēku, kas cieš bādu, un patiešām žēl, jo Brazīlija ir ļoti liela lauksaimniecības valsts. Mm, Milāns izstādē ļoti svarīgs temats bija ilgspējīgums. Es domāju, ka šeit mums vēl ir daudz darāmā, un Frants Fišlers runāja par pētniecību, kuru vajadzētu labāk organizēt. Vācijā ir 16 federatīvās zemes 70. gados un arī īsi pēc atkal apvienošanās mani pārsteidz tas, ka katrā valstī tiek, katrā šajā federatīvajā zemē tiek veikti vien un tie paši pētījumi. Tātad tiek veikti pētījumi, kas jau sen ir pabeigti citās federatīvajās zemēs. Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt labāku pētniecības organizāciju, vajadzētu ieguldīt resursus tur, kur tas ir vajadzīgs. Mums vajadzētu labāk arī organizēt uh, pārtikas nodrošināšanu visā pasaulē. Ja šī ziņa būtu bijusi, būtu gājusi tālāk pēc šīs Milāns izstādes, tad es domāju, ka Milāns izstādes mērķi būtu sasniegti. Ir jānodrošina, lai mēs varētu atrasināt pārtikas problēmas pasaulē. Uh, Pašlaizējās bēgļu problēmas um, izriet ne tikai no kara, bet arī no pārtikas trūkuma. Un ja mums izdosies šīs problēmas atrisināt, tad arī bēgļu traumas iespējams saruks. Mums uh, vajadzētu noteikti šo problēmu kaut kādā veidā atrisināt. G7 konferencē valsts un valdību vadītāji nolēma, ka līdz 2030. gadam vajadzētu samazināt uh, Mm, badā cietai skaitu uz pusi. Uzskatu, ka mums vajadzētu šos mērķus tomēr palielināt, vajadzētu nodrošināt, lai neviens cilvēks vairs necieši bādu. Mēs nevaram akceptēt 2030. gadā 400 miljonus bādu cietēju. Uzskatu, ka mums ir jānodrošina gan nedaudz pārtīkais pilnīgi visiem, un ir jānodrošina arī tas, lai šie cilvēki varētu dzīvot tur, kur viņi ir dzimuši un auguši. Paldies, nākamā runātāja. Nohnas kundze, liels paldies par to, ka sniedzāt mums pārskatu par šiem tematiem. Es vēlētos arī pateikties Paulo de Castro kungam, jo viņš ir ļoti daudz ieguldījis eh, šo jautājumu risināšanā. To noteikti vajadzētu ņemt vērā. Es eh, gribēju to teikt, tāpēc, ka eh, savas runas turpinājumā es nebūšu tik pozitīva kā sākumā. Uh, Expo uh, saņēma ļoti daudz uh, virsrakstu visā pasaulē, tad, tad uh, plašu publicitāti, un šie virsraksti nevienmēr bija pozitīvi. Uzskatu, ka mums vajadzētu godīgi runāt par šiem virsrakstiem. Es uh, zinu tikai vācu avīzes, bet esmu lasījis arī citas avīzes, kur uh, šī Expo izstāde tika kritizēta. Uh, kā varētu būt, uh, kā, kā var būt tā, ka tikai Vatikāns runā par bādā un uh, bada cietēju jautājumiem. Kāpēc šīs nabadzīgās valstis vispār nav klāt, ja runa par ekspo? Kā var būt, ka šie koncerni nosaka galvenos tematus? Kāpēc netiek, e, netiek runāts vispār par e, bēgļu jautājumiem? Tātad te ir runa par e, šiem par šo bēgšanu, kas eh, jau gadu desmitiem ilgi turpinās. Te ir daudz cilvēku, kas nespēja palikt eh, tajās vietās, kur viņi ir piedzimuši, viņiem vienkārši nav ko ēst. Ja jau jūs esat atbildīgie, tad jums vajadzētu ņemt vērā arī šīs izstādes negatīvos aspektus. Uzskatu, ka jūsu eh, izklāsts bija tikai puse no patiesības. Otra puse no pateicības ir tāda, ka Coca-Cola, Nestle un pārējie līdzīgie uzņēmumi tagad ir ieguvuši šo jaunu platformu. Mēs redzam, ka šie uzņēmumi aizdzen lauksēmniekus no savas zemes, un šajās zemēs vairs nevar nodarbināties lauksēmniecību, tāpēc, ka viss pieejamais ūdens nonāk pie Nestle. Uh, Mums eh, vajadzētu runāt par šiem pārtikas eh, produktiem godīgi, nevajadzētu uzlikt rozā brilles. Vēl viens teikums par to, kā mēs varētu pabarot pasauli. Nē, Eiropai nav uzdevuma pabarot visu pasauli. Eiropai ir jārīkojas tā, lai pasaule pati varētu sevi pabarot. Tātad mums nevajadzētu atņemt zemi citiem, kas ļauj mums eh, kaut kādā veidā ietaupīt savu patēriņu. Jā, protams, ir pieņemti labi lēmumi. Šajā ekspo jūs runājāt par pētījumiem, piemēram, to es noteikti varu vērtēt pozitīvi, bet mums vajadzētu veicināt jauna veida diskusijas par pasaules pabarošanu. Bardzo dziękujemy pani poseł. Paldies. Agiju kungs. Well, up until an hour ago, if somebody had asked me what the Jā, pirms kādas pusotras stundas man kāds būtu prasījis, eh, kas ir Milāns eh, izstāde, tad es teiktu, ka tas ir uh, liels Itālijas valdības projekts, lai uh, rādītu visai pasaulē, cik uh, laba valsts ir Itālija un ka tā var sasaukt no visas uh, pasaules pētniekus un uh, ka Ziemeļa Itālija ir novatoriskuma kaltgāls. Tas bija pirms stundas. Noskatījos šo video un tagad redzu, ka te ir runa par milzīgu propagandu Eiropas Savienībai. Patiešām žēl, un uh, man viedoklis absolūti mainījās, un tagad arī par itāļiem domāju savādāk. Tā ir politika, un šķiet, ka šai izstādē nav pilnīgi nekāda sakara ar Itāliju. Viens no šais izstādes tematiem bija pārtikas drošība. Uh, Tika pieminēti septiņi punkti, kā mēs varētu nodrošināt šo pārtikas drošību. Interesanti ir tas, ka e, neviens no šiem septiņiem punktiem nebija uh, atkarības samazināšana no importa. Tas ir jautājums, par kuru visi izvairs runās. Te ir runa par ģēmo sojas pupiņu importu no Dienvidu Amerikas, tāpēc, ka Eiropas lauksaimniekiem pašiem nav atļaujas tās audzēt. Līdz brīdim, kad Eiropas iestādes un citi atbildīgie beidzot atmodīsies un sapratīs, ka mums ir jāpieņem jaunas tehnoloģijas, Eiropa būs kļūsi par lauksaimniecības muzeju. Vēl kāds mazs teikums tiek runāts par sistēmisku domāšanu. Es beidzot esmu sapratis, par ko te īsti ir runa. Te ir runa par tādu domas sistēmu, kas saka, ka ja lieli multinacionāli uzņēmumi kaut ko attīsta, tad uh, no tā būs labums tikai tāda, ja šis multinacionālais uzņēmums gūs peļņu. Pretējā gadījumā viņi vispār neražos neko. Uh, kur tad mēs esam nokļuvuši? Tas nozīmē, ka jaunieši Eiropā, kuriem ir intereses par zinātni, arī spēju zinātnes jomā, viņi uh, atrod kaut ko tādu, kas ir noderīgs, bet uh, tas tiek aizmirsts tikai tāpēc, ka tas nedara multinacionāliem uzņēmumiem. Līdz ar to uh, tas vēl vairāk padarīs Eiropu par lauksainicības muzeju. Jūs pieminējāt arī klimata pārmaiņas attiecībās lauksaimniecīgu. Uh, ja klimats mainās, tad ir jānodrošina adaptācija, lai lauksaimnieki varētu turpināt strādāt bet pašlaik izskatās, ka lauksaimnieki ar savu ražošanas veidu var izmainīt laikapstākļus pasaulē, un es gribētu zināt, kuru no šiem diviem scenārijiem jūs īsti domājāt. Bardzo dziękuję. Pan poseł Petel. E, Lielas paldies. Nākamais runātājs. Mūsu viesis. Hvala lepa, gospod e, predsednik. E. Peterlis kungs. Priekšādātāji, paldies. Esmu arī NV komitejas dalībnieks. Nerunāšu īpaši gari. Es tāpat esmu arī līdzpriekšsādātājs darba grupā, kas strādā pie veselības jautājumiem, un esmu arī dravnieks. Gribu teikt paldies Fišlera kungam un viņa kolēģiem par prezentācijām, gribu arī jūs uzteikt par darbību Expo izstādes laikā. Es biju viens no tiem, kas ļoti priecājās par prezentācijās parādīto lauksemniecības dimensiju Milānā. Tika izteikta arī, zinām, kritika, pievienojos tam, bet domāju, ka kopumā tomēr vēsts ir nodota un labi nodota. Mēs esam gatavi sadarboties tādā konstruktīvā veidā. Es tikos arī ar jauniešiem, uh, kas nebūtu neuzstāja uz mazāk Eiropas, bet uzskatīja, ka Eiropas vajadzīgs vairāk, vajadzīga videi draudzīgāka Eiropa, labāka vidas aizsardzība. Es domāju, ka mēs ļoti pamatot runājam par šo pieeju, jo progress nav iespējams gūt, ja pašā, pam, pašos pamatos konceptuāli neesam vienojušies par sistēmisku pieeju. Tādā veidā nevarēsim panākt arī ilgtspējību. Vispirms nepieciešams globāli uzņemties atbildību par pārtiku un uzturu drošību un drošumu. Reizēm šķiet, ka šī koncepcija tiek um, skaidrota un tulkota tikai un vienīgi kvantitatīvi. Nu, daudz domā, lūk, tas nozīmē daudz pārtikas vai pietiekam pārtikas tieši man, bet es uzskatu, ka pārtikas drošums ir saistīts arī ar pārtikas nekaitīgumu, tātad veselīgumu. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Es vēlēju papildināt Marijas Noifus teikto. Es arī um, apskatīju šo izstādi un uh, te bija runa par ļoti um, tehnisku pasākumu, kas bija orientēts uz um, novatoriskumu. Es gribētu attākināt par zaļo revolūciju Āzijā 60. gados. Protams, tika radīta ļoti liela izaugsma, bet uh, Vienlaicīgi tika nodarīts arī ļoti liels kaitējums šiem reģioniem. Mums ir jāpaskatās, kas notika ar augsni, kas notika ar ūdens apgādi un kā šīs eh, attiecības, tā skatā sociālās attiecības lauksaimniecībā izmainījās. Mēs eh, varam saprast, ka tieši eh, visvairāk cilvēku cieši padu šajā reģionā pašlaik. Frāns Fišlers norādīja uz to, ka vajadzētu strādāt interdisciplināri. Es jums varu piekrist, bet, diemžēl, jūs atsaucāties tikai uz zinātni. Domāju, ka, ja mēs strādāsim interdisciplināri zinātnē, vai arī, teiksim, nodrošināsim šo interdisciplinaritāti privātajā ekonomikā, tad mums vajadzētu iesaistīt arī lauksaimniekus, mums vajadzētu saprast, kādas vajadzības viņiem ir. Mēs nevaram radīt eh, zinātnē kaut ko tādu, kas eh, sabiedrībai varbūt maz nebūs vajadzīgs. Mums ir jāņem vērā arī iespējas, un ir jānodrošina arī tāda visnotaļ izturīga un adaptējama produkcija. Uh, Mēs nevaram aizmirst par lauksaimniekiem un skatīties tikai uz zinātnisko pieju. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz sēklas materiālu, ir šīs kartupeļu iniciatīvas, ko vācieši izvirza Kenijā, un vācu un nīderlandiešu kartupeļu šķirnes tiek uh, ražots tikai tāpēc, ka tās ir labas kartupeļiem frī Bet eh, šīs kartupeļu šķirnes nav tik izturīgas nekā vietējās Kenijas šķirnes. Un es īsti nezinu, vai mums vajadzētu turpināt eh, strādāt šādā veidā, un vai mēs tiešām nodrošināsim vajadzīgo attīstību. Mums ir jāņem vērā tas, kas notiek uz vietas. Bardzo dziękuję, pan poseł Zullo. Zullo kungs tālāk lūdzu. Grazie, prezidente. Priekšādātāji, paldies! Vēlos teikt paldies abiem viesrunātājiem, paldies, ka iepazīstināt ar paveikto darbu un gribu turpināt runāt par pieminēto koncepciju, respektīvi kā no pār, par darbību un praksi. Uh, Ekspo izaicinājums bija arī turklāt skatīt pārtiku kā pamatiesības, tiesības uz pārtiku, tātad ne tikai atbildību sagādāt pārtiku vispār, bet nodrošināt veselīgu pārtiku, eh, uzturvērtīgu pārtiku. Un šķiet, ka šai ziņā mērķis, noteiktais mērķis sasniegts netika daudz uzsvar tika likts uz lieliem koncerniem, Un mums neradās sajūta, ka tika runāts par pārtikas suverenitāti. Šis princips netika uzsvērts pietiekamā mērā. Kas attiec uz tēlu, uz reputāciju, gribētu teikt, ka, mm, ka komisārs tomēr nav izmantojis šo iespēju atsaukties uz tiesībām uz pārtiku kā mm, cilvēktiesībām. Tas, protams, mm, atspoguļo Eiropas realitāti, jā, bet tas atspoguļo tikai to, kas ir Eiropas savienības robežās, nevis ārpus tām. Bet jo mēs tērējam laiku, neskat, nes, nesaprotot realitāti, jo situācija pasliktināsies. tiesības uz pārtiku ir jautājums, kas tieši saistīts ar migrāciju, ar veselību un tā tālāk. Vai ir vēlēšanās iet pareizo ceļu? Čikuja, pan pusu Flanagan. Paldies, Alāk Flanagan, kungs. Lielas paldies par šo iespēju izteikties. Ārkārtīgi interesanti bija jūsos klausīties arī video, man šķita visai interesants. Nu, man šķiet, ka ka jūsu mērķis šeit ierasties mums pastāstīt, ka mēs varētu tad šo vēstu laist vēl tālāk un varbūt kaut ko darīt lietas labā. Un video materiālā pamanīju, mēs nevar piekrist Agņokungam, ka faktiski tas esat bijis propagandas video, kur mums tiek teikts par lieliskajiem e sasniegumiem un par to, cik lieliski viss ir un tam līdzīgi. Nu, tad nu, man ir jāvaicā, ņemot vērā, ka tas ir, šī ir viena no tā krēsla kājām, un ja tiešām jūs vēlaties kaut ko tādu sasniegt, tad ko jūs teiksiet par faktu, ka šodien jau atkal ļoti daži deputāti ir ieradušies šeit? nu, kā politiķiem jums, protams, ir jāizdara izvēle, kur jūs katru dienu dodaties un deputāti, nu, kas darbojas šai komitejā, un ja jūs tagad runājat, ka tas tik svarīgi, tad tomēr ir izdarījuši izvēle būt kaut kur citur. Tātad, cik tad liela ir iespēja jums kaut ko panākt, ja tiem, kam būtu jūsos jāklausās, nemaz faktiski šeit neierodas, tad kā, kas tad vispār tu tiks īstenots? Vai tas tomēr nepasaka par nu, kaut ko par to, cik viņu prāt šī lieta visa tomēr ir mazsvarīga? Merci, monsieur le président. Priekšsādātāji, paldies. Saka Ferāna kungs. Protams, ka izstādes mērķis bija visai labs pārtiks drošums, un drošība ir svarīgi jautājumi. Es arī pats biju Milānā man bija pašam iespējas redzēt to, ka itāļi tiešām labi šo pasākumu bija norganizējuši, kas attiecas savukārt uz novatorismu un režot spēju. Tad visas aiz dalībvalsts un arī Francija to starp ir ļoti labā tādā situācijā un runāja par šīm lietām. Francija, protams, ir viena no valstīm, kas nodarbojas ar Um, šo jautājumu, un, un turklāt pārtiks jomā ievēro piesardzības principu attiecībā, piemēram, uz ģēmo un tam līdzīgi. Es domāju, ka Eiropā ir ļoti daudz atbilstīgu uh, mēru un normu attiecībā uz fitosanitāro jomu un dzīvnieku labturību, kas ir svarīgi. Bet tepat laikā, jāsaka, aina, protams, ir jāskata plašāk Jūs jau teicāt, ka, lūk, lai būtu miers pasaulē, cilvēki ir jāpēdina. Bet, nu, ko tad darīt tādos gadījumos, kad ir mm, karš Krievijā, šis Krievijas embargo, kas joprojām ir spēkā, kā rezultātā, protams, ir ļoti daudzām Eiropas Savienības valstīm nācies izjust um, slogu. Un visa šī pēdējo gadu krīzes, jāsaka, mūsu lauksaimnieks pamazām izputina. Un šī krīze jau nav nākusi kā tāda pēkšņa, nezinu, kā tāds pēkšņi ļauns lāsts. Nē, tā ir diezgan loģiska tālākā epopeja, kas izriet no īstenotām politikām. Un es domāju, ka šie pēdējie 30 gadi ir bijuši tādi, kas ir tieši pie tā arī vedoši. Es domāju, ka visas Eiropas varas ļoti labi zina, ka eh, šī komisijas politika ir bijusi ļoti nepareiza Un jāsaka, process ir vēl tikai pašā sākumā. Un es domāju, par šo iet, lietu ir jārunā. Es domāju, ir jāizdara arī kaut kādas secinājumi, jo, ja mēs vēlamies nodrošināt pārtiks nekaitīgumu un drošību, un ja vēlamies, lai piesardzības princips tiek ievērots, lai būtu kvalitatīvi pārtiks kom, m, produkti un preces, tad par to jādomā. Šai pasaulē, kur nemitīgi valdas nestabilitāte, Es domāju, ka galvenā prioritāte būtu nevis veicināt zinātnes eh, attīstību, bet nodrošināt juridisko ietvaru, dzīvot spējīgu ietvaru lauksaimnieku darbībai. Paldies! Pusu Dantē. Dantēna kungs tālāk. Priekšsēdētāji, paldies! Expo izstāde Milānā un te atsaucos uz dzirdētajiem komentāriem, radīja aizrautību apmeklētājos, jo pretēji citām izstādēm, šādām pasaules mēroga izstādām, tā, bija, tā tiecās uz tēmu, kas tieši skar katru no apmeklētājiem. Viņu domu gājienu, viņu, piemēram, uztura, īpatnības, ēšanas praks, ieradums un tam līdzīgi. Tas bija tāds visai labs ietvers, un tāpēc būtu interesanti noskaidrot, ko katrs par to domā. Es domāju, ka daudzveidība bija ārkārtīgi liela. Un arī tas veids, kādā dalībvalstu šiem jautājumiem eh, rēģēja, bija ļoti atšķirīgs. Es nedomāju, ka tikai lielās valsts šeit bija noteicošās. Nē, es domāju, ka visas valstis, kas sastopas ar problēmām lauksaimniecībā, eh, tāpat laikā nāca klajā ar atbilstīgu um, priekšlikumu, piemēram, nu, te var runāt par ūdens pārvaldi valstīs, kur ir tūkstneši un tā tālāk klimata pārmaiņu apkarošanas eh, jautājums. Turklāt tā visa rezultātā konstatējam arī to, kā šīs valstis, neskatoties uz uh, visu šo sistēmu atšķirību, visā pasaulē tomēr turpina uh, vi, būt vienisprāts par to, cik svarīgi ir lauksaimniecība, un Fišlēr kungs to arī teica, par to, cik ļoti svarīgi ir nodrošināt pārtikas drošumu un drošību. Un es domāju, ka vien no, viens no tādiem svarīgiem uh, momentiem, par ko uzzināja daudz, ka nebūtu nav tik vienkārši būt pārtika visur pasaulē, tā nebūtu nav tik lēta un tam līdzīgi drīzāk šī situācija un arī vidējā termiņa izredzes paēdināt pasaules iedzīvotājus kļūst ar vien nestabilākas. Un es tāpat arī priecājos, ka, mm, būdams no Francijas pierobežas pilsētas, mm, redzēju, cik svarīga bija šī mm, izstādi, cik lielu mācību var gūt no tajā pieredzētā. Un tad ir skaidrs, ka mums lauksaimniecības komitejā ir jāpievērš šai lietai. Mums ir jāizmanto tas fakts, ka miljoniem cilvēku apmeklē šo izstādi un devās no tās prom ar zināmu vielu pārdomām, pievēršot savas domas šim jautājumam, bet tos, ko gan nesajūtu, ka būtu bijis kāds Eh, spiediens izdarīts no liela uzņēmuma puses. Nē, daudzveidība bija ļoti plaša. Katrs varēja rast kaut ko, kas viņam bija svarīgs. Nu, tikai varbūt viena tāda iebildīta. Es domāju, ka Eiropas Savienības paviljons tāpat laikā tomēr bija salīdzinoši neiespaidīgs, salīdzinot ar to, eh, kāds tas varēja būt un cik liela ir es loma, piemēram, skolās un tam līdzīgi un budžetā, kas tam tiek veltīts. Tātad šis, eh, nu, jauniešu skolās pēc te netika uzsvērts. Paldies, tālāk Petirs kundze. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Ja sam... Priekšādētā, paldies. Es piedalījos starptautiskajā konferencē par pētniecības programmu globālā pārtikas drošības un drošuma jautājumā, kas notika Milānas ekspo izstādes ietvaros. Bija oficiālās delegācijas dalībniece ekspo panelī no Eiropas parlamenta kopā ar Magīneses kundzi, kas ir um, tādas partijas vicepriekšādātāju un Rūbīgu kungu, darbojāmies šai panelī. Pārtika pasaulē enerģija dzīvībai bija viena no ekspo tēmām, un es piekrītu, ka tas ir ārkārtīgi būtisks problēma jautājums šobrīd. Kā pabarot ar vien pieaugošo iedzīvu, pasaules iedzīvotāju skaitu, kā pārliecināties, ka tiek nodrošināta pārtiks piegāde. Un tas ir Eiropas Savienības prioritātes, un šī iemesla pēc es domāju, ka mums ir jārunā par novatorismu lomu, par pētniecības lomu, kas abas var spēlēt, eh, kas abas ir visai nozīmīgas pārtiks nodrošināšanai. Ja runājam par badu, uh, pasaulē, tad tas nav jautājums par pārtiku, bet par politiku. Un šī, tāpēc risinājums jau nav ģenētiski modificēti organismi. Es domāju, ka badu kā problēmu var atrisināt vienlīdzīgi sadalot bagātības un pārtiks visu starpā. Ir pieejami arī dati, un statistikas dati liecina, ka 1,3 miljārdi tonu pārtikas katru gadu tiek izšķērdētas Tā ir viena trešā daļa no visas pārtiks, kas tiek saražot pasaulē. 100 miljonu tonu tiek izšķērdēts Eiropas Savienības valstīs viena no otras puses ir 850 miljonu izsalkušu cilvēku dzīvo pasaulē, un šis skaits arvien pieaug. Tāpēc mums nepieciešams mainīt politiku, tāpēc jāmaina attieksme un pieeja. Tā ir viena no tēmām, kas tika apspriest, apspriesta Milānā. Es apmeklēju vairākus paviljonus, apmeklēju arī ES paviljonu, to starp man patika Vatikāna piedāvātājs paviljons. Tas varbūt bija tāds pieticīgs pēc sava rakstura, bet tas bija arī tāds ļoti konkrēts piemērs eh, vēstīju. Tur tika atspoguļot projektu, ko katoļu baznīca īsteno visā pasaulē, lai palīdzinātu tiem, kas ir pie bada un nabadzīgajiem. Tur bija, nu, atspogļots galds, pie kā sēž ģimene un pie kura būtu jāpiesēžas visiem, jo tas taču ir tā, tā ir tā mūsu lielākā bagātība. Paldies! Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, saka Andrija kungs. Es arī no savas puses gribu teikt paldies Fišler kungam Es atvainojos, kaut arī ierados nedaudz mm, ar nokavēšanos, tomēr dzirdēju, no tāpat arī Dekastro kunga paldies par e, šo organizatorisko darbu. Un pat ja man nebija pašam iespējas ierasties, es tāpat laikā ļoti labi zinu, kā norisinājušie sagatavošanās darbi. Un Višlēt kungs, jūs norādījāt uz vienu lietu, respektīvi, ka pārtikas drošība ir viens no kopējās drošības aspektiem. Īpaši šajos ļoti trauksmēnajos laikos. Un es domāju, ka šeit mūsu vidū mēs esam vairāk vai mazāk visi viensprāts par to, ka pārtikas drošība un drošums ir jautājums, kas ir nozīmīgs. Un pie tā mums arī ikdienā ir jāstrādā. Mēs pārsvarā eh, domājam par to, kā tad uh, nodrošināt šo drošību, kā sasniegt mērķus ar tiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. Vai, lai nonāktu pie pārtikas drošības, mums ir vairāk kā divas iespējas, vai, vai mums ir vajadzīgs tad pabarot citus, jeb mums var tomēr rasti, eh, rast, rast iespēju saražot pārtiku kaut kur pietuvinātākā veidā. Nu, vai tad šās ir šādas iespējas, vai tās ir savā starpā savietojamas, saskaņojamas? Tas ir viens no jautājumiem, jo tā tas šobrīd nenotiek. Un, un protams, arī novatorisms un izpēte Nu, vai nav tā, ka šie jautājumi tad šobrīd nāk pa labu tikai ar šiem lielajiem multinacionālajiem uzņēmumiem, kas tikai pieņems um, apmēros, un vai tad viņi būs tie, kas paēdinās pasauli, ja varbūt ir vajadzīgs šie, šis novatorisms un izpēte, lai atkal palīdzētu šiem cilvēkiem tur, kur viņi dzīvo, tur saražot pārtiku, tur panākt šo pārtikas drošību. Jo mēs jau zinām, kāds ir teritoriālā rakstura jautājums, cik tie aktuāli. Un kādi tad ir tie mēti, kā mēs viņus kopīgiem spēkiem definējam politiskā mē, plāksnē? Un es domāju, ka te pastāv zināms risks ka mēs varam pārlieku pārliek koncentrēties uz ražošanu, un no tā, tā var ciest uh, citi elementi šai ķēdē. Es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi jāturp šo situāciju nedrīkst šos mērķus pretstatīt vienotram. Mums jāveido tāda politika, kas ietver visus šos mērķus. Nu, tā tad lūk. Pārtikas drošība, protams, ir svarīga, un tā ir šīs drošības elementa viena šķautne, bet nevaram tikai un vienīgi to izmantot kā vienīgo vadmotīvu. Nu, ka lūk, tagad paēdināsim visus no šajienas. Un, kad jūs runājat par ekspertīzi un novatorismu, jā, ir, protams, vajadzīgas šīs zināšanas un, un, un prasmes. Bet es domāju, tas neatiec tikai un vienīgi uz pētniekiem, jo arī lauksemnieki paši ļoti labi daudz ko zina, prot, viņiem ir prasmes iemaņas, arī viņi var nodot šīs iemaņas tālāk. Un eh, arī šī personīgā viņa pieredze un zināšanas eh, ir visai nozīmīgas. Paldies! proszę Państwa, wyczerpaliśmy. Tad mums ir bijis runātais saraksts, un tās tagad ir uzrakstīts un vairs netiks papildināts. Vai mēs nevarētu lūgt, lai mūsu viesi izsakās precīzāk par jautājumiem par tematiku, kas izskanēja prezentācijas. Es, eh, es saprotu, ka Vilkinsona kungs grib runāt vispirms un pēc tam visi pārējie. Paldies, dāmas un kungi, par jūsu komentāriem, par jūsu viedokļiem. Eh, šī globālā pārtiks drošība ir, ir mm, galvenā lielākā problēma, ar ko sasapsies mūsu cilvēce līdz 50. gadam. No vienas puses mums pieaug uh, Eh, Iedzīvotājs skaits mainās eh, arī um, dažādas uh, eh, uzturprasības, arī uzturu tradīcijas, tāpat laikā klimata pārmaiņas, nepietiekama ūdens krājumi, kas izsīkst, jo īpaši nabadzīgākajās pasaules daļās. Un ir jādara viss, lai tuvākajos gados mēs tomēr spētu risināt šīs problēmas, galvenokārt no strateģiskā viedokļa, un tā ir ļoti svarīga lieta. Es ļoti ceru, ka Eiropas Savienība uzņemsies vadošo lomu šai ziņā, gluži tāpat kā Eiropas Savienība darbojas arī klimata pārmaiņu jomā, arī ilgspējīgas um, attīstības mērķu procesā. Esmu pārliecināts, ka inovācijas un pētījumi ir izšķirīgs elements šai ziņā, un tas nozīmē, ka ir uh, jāiesaista pilnīgi visi ieinteresētie. Nevajadzētu fokusēties tikai uz zinātniekiem. Nevarētu teikt, ka zinātnieku jautājumu izolēt risināšanu būtu pareizais ceļš. Mums ir nepieciešams, lai lauksaimnieki arī būtu tiešā veidā iesaistīti. Un jāiet uz priekšu tādā veidā, lai mēs aptvērtu dažādas pasaules daļas, lai mēs iesaistītu šai darbā dažādas organizācijas. Es uzskatu, ka tas darbs, ko ir veikusi koordinācijas komiteja, ko vada Fišplērkungs, uh, ir strādājis ļoti nopietni, gan uh, komisārs Hogans, gan arī citi komisijas, uh, komisāri Moidaši kungs ir strādājuši ļoti cītīgi, piemēram, ir pieminēta arī tāda koncepcija kā pārtiks pētījuma joma, un droši vien līdz gada beigām vai arī arī sakarā to, ka ir problemāts šis pārtiks gads, būtu kāds precīzāk paziņojumi gaidām arī pārtiks um, drošības ziņā. Es uh, gribētu atzīmēt, ka izpratni par, par pārtiks resursu nepietiekamību to akcentēja Expo izstāde Milānā, un pat varētu teikt, ka bija ļoti daudz paviljoni, kur ļoti stingri šis vēstījums tika pausts. Es gribētu šeit arī turpināt Dantēnu kunga teikt, jo tiešām bija lieliski uh, paviljoni. Nevienmēr nāca, teiksim, šie paviljoni no bagātākajām pasaules valstīm. Bija arī cits ļoti lieliski paviljoni, bija valstīm arī ļoti spēcīgs vēstījums nāca kaut vai par ūdens resursu trūkumu. Es nu, izstāsts apmeklētāji, kas uh, apmeklēja Eiropas Savienības paviljonu vai arī kādu citu valstu uh, paviljonu atstāja šo izstādē ar tādu ļoti stingru izpratni par to, ka beidzot pasaulē ir jārīkojas, lai atrisinātu šo problēmu. Es gribētu teikt, pat vairāk mums ir jāstrādā visiem kopā un ir jāstrādā kopā komisijai un parlamentam sadarbojoties, lai atrisinātu nākotnē šīs svarīgās problēmas. Droši vien vislabākais, ko varu tagad izdarīt, ir dot vārdu tālāk Francam Fišleram, lai viņš varētu paturpināt atbildēt uz jautājumiem, vairāk atsaktējot tieši zinātnieku ieguldījumu. Lūdzu, Franc, dodu tev vārdu. Äh, Lielas paldies. Nu, izteikšos tagad otrajā valodā, ko es arī pārvaldu. Vispirms es vēlētos Mm, skaidri mm, pateikt eh, pāris lietām tā, lai nerastos nekādu pārpratumu. Vadības komitejai nebija nekādas ietekmes uz eh, neviena paviljona uzbūvi. Mēs tikām uzaicināti, lai diskutētu par pētniecības un attīstības koncepciju, un to mēs arī darījām. Ja jūs vēlties, tad mēs vienkārši sekojām līdzi norādījumiem, un šajos norādījumos nebija paredzēts, ka mēs tagad gatavosim reformas kopējās lauksaimniecības politikas mainīšanai vai arī izteiksim ieteikumus Brazīlijas lauksaimniecības politikai. Mūsu uh, uzdevums arī nebija prezentēt lauksaimniecības ideoloģijas. Es eh, zinu, ka tādas ir vairākas, taču mūsu norādījumos nebija par to runāt. Mums bija norādīts eh, runāt tikai par zinātni. Vēlreiz gribētu arī skaidri pateikt, lai nerastos eh, nekādu pārpratumu. Šī interdisciplinaritāte nozīmē to, ka šīs atšķirīgās zinātnes disciplīnas tiek savestas kopā. Jūs runājāt par transdisciplinaritāti. Šeit ir runa par lauksaimnieku iesaistīšanu un arī politiķu iesaistīšanu, uzņēmēju iesaistīšanu un tā tālāk. Mums vajadzētu šos abus jēdzienus lietot pareizajā interpretācijā. Tas pats attiecas arī šo sistēmisko domāšanu. Pagātnē ir pieļauta ļoti liela kļūda, un tā ir pieļauta ne tikai lauksaimniecībā, bet arī citās jomās. Ja mēs, piemēram, skatām attīstības politiku kopumā, ļoti bieži šeit tiek strādāts tikai atsevišķā disciplīnā vai arī attiecībā uz atsevišķiem punktiem. Uh, Ja jūs vēlaties attīstīt eh, kaut ko Āfrikā, tad nav runa par kopējo lauksaimniecības attīstīšanu, te ir runa par dažādu faktoru ņemšanu vērā, un tad, ja jūs visus šos faktorus apkopojat, tikai tad jums ir iespēja nodrošināt kopējo attīstību. Te ir tātad runa par sistēmisko domāšanu. Te ir runa par to, ka mums ir jāakceptē tas, ka um, pārtikas produktu sistēma visā pasaulē ir ļoti komplicēta. Mums ir jāiemācās tikt galā ar šo kompleksumu, un tikai tad mums kaut kas izdosies. Savā ievadā es iespējams nepieminēju kādu būtisku lietu. Taisnība tāpat kā agrāk Mums ir simtiem miljonu cilvēku, kas cieš no bāda un no nepienācīga uztura. Mums ir uz pusi vairāk cilvēku, kas cieš no nepareizas pārtikas. Problēmas, kas ir saistīts ar badu Āfrikā, savukārt uh, ir jāsavieto ar citām pasaules daļām, kas savukārt eh, cieš no ārkārtīgi lieliem veselības izdevumiem, piemēram, tāpēc, ka ir ļoti daudz cilvēku ar aptaukošanos, kas savukārt noved pie citām pārtikas problēmām. Es jau šeit parlamentā esmu teicis, ka Vācijā pārmērīgā svara dēļ uh, katru gadu uh, E, izceļas izdevumi 100 miljonu eiro apmērā. Un tad mums ir jāpaskatās, kas notiek visā pasaulē. Ja mēs paskatāmies uz šo kopējo struktūru, tad mēs redzam, ka e, šī problēma ir vissmagākā jaunajās ekonomikās. Vislielākais e, svara problēma skaits, tātad vislielākais skaits cilvēkiem ar aptaukošanos ir Meksikā. Un šeit noteikti mums arī ir jāpilda dažādi uzdevumi. Tagad par ilgspējīgumu, kas Eiropai būtu jādara šajā jomā. Uzskatu, ka šeit Eiropiešiem būtu jābūt piesardzīgiem. Nekad arī neesmu teicis, ka tas būtu Eiropas uzdevums pabarot visu pasauli. Mums vajadzētu nodrošināt priekšnosacījumus tam, lai lielākā daļa pārtikas produktu varētu tikt ražoti un patērēti uz vietas. Mm, tas nenozīmē, ka mums tagad vajadzētu vadāt pārtikas produktus pa visu pasauli. Tā noteikti nebūs laba stratēģija. Vēl gribētu norādīt, ka šeit pie mums Eiropā lauksaimniecības nozare ne visur ir ilgtspējīga. Ilgtspējīgi intensificēt šis koncepts savukārt nāk no Lielbritānijas. Šī, eh, lauks, šī ilgspējīgā intensifikācija nenozīmē to, ka mēs eh, tagad ražosim visur vairāk. Tas nozīmē, ka dažās vietās un arī dažās lauksaimniecības ražošanas vietās tiks nodrošināta virzība uz labāku vidi, nevis uz uh, lielāku lauksaimniecības produktu ražošanu. Mums noteikti ir jāņem vērā visas šīs lietas, ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu. Noslēgumā gribētu paust vēlmi vai lūgumu Visi zinātnieki, kas piedalījās mūsu diskusijās, to pauda. Mums vajadzētu atteikties no domāšanas, ka šeit Eiropā pašlaik mēs esam eh, virsotnēs attiecībā uz eh, lauksaimniecības zinātni. Ir tādas valstis kā piemēram Brazīlija un eh, arvien vairāk arī Ķīna, kur Eh, šie jautājumi tiek skatīti daudz sistemātiskāk un kur lauksaimniecības pētniecībā tiek ieguldīts daudz vairāk resursu nekā pie mums. Tāpēc mans lūgums jums būtu pārbaudīt, piemēram, jauno daudzga finanšu plānu, kur noteikti pie zinātnes ir paredzētas konkrētas summas, lauksaimniecības pētījumiem. Vajadzētu paskatīties, cik daudz projektu jau šeit ir iekļauts un uh, saprast, vai šie projekti, jūsuprāt, ir pareizie. Domāju, ka šajā sakarībā mums vajadzētu nodrošināt sabiedrības iejaukšanos uh, zinātnes politikā. Tas noteikti būtu vēlam un pat vajadzīgi. Noslēgumā vēl viens lūgums. Uzskatu, ka šeit ir runa par to, lai Eiropa būtu tā, kas nodrošinātu pārtikas drošību uh, visā pasaulē. Un te runa tikai par globālu pārtikas drošību. Ja mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, tad mēs nevaram tos sadalīt dažādās jomās vai dažādos reģionos. Šeit noteikti mums vajadzētu iejaukties pašā vadībā, taču mums vajadzētu nodrošināt, lai šī iejaukšanās ir pareiza. Un par to mums noteikti vajadzētu vēl diskutēt, un visam tam vajadzētu sekot līdzi. Te nav runa tikai par tādu uh, vienreizēju darbību, par kuru pēc tam tiek aizmirsts. Mums noteikti vajadzētu turpināt strādāt. Mums ir jāsaprot, ka lauksaimniecības politika arī nākotnē būs vajadzīgas reformas. Gribētu jums pateikties par interesantajām diskusijām. Un es arī jūs gribētu aicināt iepazīties ar brošūrām, kas ir pieejamas šeit zālē. Jūs uzdevāt vairākus jautājumus un iespējams jūs gūsiet atbildes uz šiem eh, jautājumiem. Diemžēl piecās minūtēs nav iespējams eh, sniegt atbildes uz pilnīgi visus. Paldies! Bardzo dziękujemy. Lielas paldies! Es gribēju vērst jūsu uzmanību uz šiem 80, 800 miljoniem cilvēku. Mums ir jāsaprot, ka šī te nepietiekama uztura līmenis ir dažāds. Nevienmēr mēs varam tiešā veidā teikt, ka tie ir 800 miljoni, kas cieši no, no bāda. Bet tas ir nopietni jāņem vērā, un arī tad, kad mēs pārskatīsim kopējo lauksēmniecības politiku, mums jāņem vērā noteikti šie dati, un arī, kad mēs plānojam mūsu ilgtermiņa plānus. Arī komisārs Hogans un DJ Agri un, un inovācija ģenerāla direktorāts bija organizējuši konferenci par pētījumiem un inovāciju. Par šīm tēmām arī tur tika runāts E, cik es atceros, šī konferences notika pagājušajā gadā, bet aprīlī un maijā komisija nāca klajā ar savu nostāju un dokumentu par pētījumiem lauksaimniecības nozare. Es te gribētu pateikties komisijai. Eiropas komisija ir bijusi galvenā virzītāja šajā uh, sagatavošanas procesā pirms Milāns Expo 2015 izstādes. Es gribētu pateikties Fišlēr kungam un Vilkinsen kungam eh, par to, ka jūs atnācāt šeit pie mums un stāstījāt par savām interesantajām idejām. Liels paldies arī par šo ziņojumu, ar par brošūru. Un kā jau teica komisijas priekšsēdētājs Fišlers, mēs tagad varam ieskatīties šajā uh, ziņojumā te ir milzīgas pieredzes apkopojums, un šī pieredze ir ārkārtīgi svarīga. Um, tika veikta arī ļoti plaša sagatavošanas darbi pirms izstādes, un šī pieredze un rezultāti šeit ir apkopot. Lielas paldies visiem, kas ir lieši šajā procesā. Es gribētu arī īpaši pateikties De Castro kungam. Vēlreiz paldies mūsu viesiem. Tagad eh, varbūt neliela, neliela pauzīte, lai mēs varētu kārtīgi atverīties no mūsu viesiem un mēs, no kuriem mēs gaidām jaunas un interesantas iniciatīvas arī turpmāk. Thank you. Państwa, przechodzimy. Bardzo dziękuję. Lielas paldies visiem. Un esam nonākuši pie piektā punkta. Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana. Eiropas parlamenta un padomas regulas, oficiāla kontroļu re, regulas grozīšana. Un Es nezinu, kas tagad izteiksies. Mēs zinām, ka referents ir Hauslinga kungs. Kāda tad ir situācija šobrīd ar trialogiem? Ir notikuši jau trīs trialogi. Divi notikuši Luksemburgas prezidentūras laikā un viena ja Nīderlandes prezidentūras laikā. Nākamais trialogs ir paredzēts februārī. Šīs sarunas ir sarežģītas gan politiski, gan arī tehniski. Kā jau teicu, mūsu referents ir Hauslinkungs, un es domāju, ka būtu vislabākais, ja es lūgtu referenta kungam pastāstīt mums par to, kā virzās šie ļoti saržģītie politiskie un tehniskie jautājumi. Lūdzu, referent kungs, došu jums vārdu. Jā, Herr Vorsitzender, Sie haben es. Priekšsēdētāji, jā, jūs pareizi norādījāt, šeit ir runa par tādu relatīvi plašu dosie un sarunas nav vienkāršas. Mums jau ir bijuši trīs trilogi, divi notika Luksemburgas prezidentūras ietveros Mēs būtu um, vēlējušies organizēt vairāk trialogu, bet, kā jūs zinat, prezidentūras beigās parasti prezidentūra koncentrējas uz tiem jautājumiem, uh, kurus uh, būtu iespēja noslēgt. Mums bija arī viens trialogs jaunās prezidentūras uh, ietvaros, un 29. ir paredzēts nākamais trialogs. Esam vienojušies par uh, trialogiem līdz pat jūnijam. Nu, ir jautājums, vai mēs varēsim visu paveikt. Uh, nu, ir redzams, ka prezidentūrai ir eh, ļoti liels intereses, lai mēs varētu nonākt pie vienošanās, bet tas savukārt ir atkarīgs no tā, vai mēs varēsim vienoties par dažādiem punktiem, kas vēl nav noslēgti. Gribētu arī norādīt, ka atmosfēra, strādājot kopā ar komisiju un padomu, ir laba. Uh, Mēs virzāmies uz priekšu attiecībā uz daudziem punktiem. Mums ir bijušas arī ļoti daudzas tehniskās tikšanās, kur mēs mēģinām noslēgt kompromisus. Nu, ir jautājums, vai mums tas izdosies. Mums, protams, vēlamies nodrošināt progresu, bet mēs nevēlamies atteikties no kvalitātes. Galu galā tas nenāks par labu lauksaimniekiem, un nebūs arī labi, ja mēs pieļausim kļūdas, kuras vēlāk nevarēs labot. Otrajā pantā un arī pirmajā pantā attiecībā uz piemērošanas jomu mēs runājām par dažādām definīcijām, mēs runājām arī par eh, ražojumiem, un pēdējā triologā mēs intensīvi strādājām pie importu jautājuma. Šī ir ļoti svarīga joma, kur mēs mēģinam panākt vienošanos, bet eh, detaļās, protams, eh, situācija ir sarežģīta. Attiecībās piemērošanas jomu mums ir jānoskaidro, kuri produkti ir iekļaujami līgumā. Mēs esam panākuši vienošanos par to, ka komisija šajos deleģētajos aktos var iekļaut produktus, taču nevar tos izņemt vai arī tos mainīt. Mēs nesam vienojušies par uh, uh, sabiedrisko ēdināšanu. Un tāpat arī mēs neesam vienojušies par augu materiālu. Te ir runa par um, ārsniecības augiem. Šeit tātad nav panākt nekāda vienošanās, un mēs ceram, ka mums to izdosies panākt. Attiecībā uz mērķiem un principiem ir bijušas ļoti daudzas diskusijas, kas varbūt nav tik svarīgas, bet kas tomēr ļoti ietekmē tiesību aktus mērķi un principi netika nošķirti iepriekšējā komisijas priekšlikumā, taču tad mēs vienojāmies, ka mums tomēr tie būtu jānošķir. Un, piemēram, pie mērķiem mums ir jādefinē, vai uh, eh, ekoloģiskajā lauksaimniecībā ir jāiekļauj arī veselības jautājumi, tāpat arī kā mēs definēsim vietējo ražošanu. Šie jautājumi ir vispārīgi, bet tie ir jānoskaidro tā, lai nebūtu neskaidrību. Nesam vēl vienojušies par kādu svarīgu punktu, un es zinu, ka no nu, vācu valodā runājušām zemēm šeit noteikti būs eh, sarešķījumi. Tātad, vai šim zemniekam, kas nodarbojas ar ekoloģisko lauksaimniecību, ir jābūt kaut kādā veidā piesaistītam savai zemē? Mums ir jāzina, vai mēs varēsim nodrošināt šeit dažādas iespējas, kas neradīs sarežģījums eh, citiem reģioniem, jo galu galā te ir runa par eh, iespēju mainīt eh, savu produkciju. Mums ir arī bijušas sākotnējās diskusijas par jauktajiem uzņēmumiem. Šie jauktie uzņēmumi tiek skatīti atšķirīgi dažādās valstīs. Komisija ir nākus klajā priekšlikumu mm, neakceptēt šādus jauktus uzņēmumus parlamentam un padomai ir cits viedoklis. Noteikti, ka šādi augtie uzņēmumi eksistēs arī nākotnē, bet vajadzētu nodalīt arī ražošanas vienības šajos uzņēmumos. Nedrīkstētu būt tā, ka vienā pusē ir šīs eh, ekoloģiskās govis un otrā pusē neekoloģiskās mums ir jāsaprot tātad, kas notiek. No vienas puses mums ir vajadzīga uzticēšanās no patērētājiem, tas ir ļoti svarīgs punkts un vajadzētu arī nodrošināt, lai uzņēmums spētu strādāt. Tātad ir skaidri jānošķira šīs uzņēmuma daļas. E, pašreizējā regulējumā tad arī tiktu iekļauti šādi nosacījumi. Attiecībā uz pāreju uzņēmumos mēs esam kopā ar padomi Um, ieviesa šīs maiņas, lai šī pārēja uz ekoloģisko ražošanu nebūtu vēl sarešķītāka. Tātad, lai tradicionālajiem uzņēmumiem nebūtu pārāk sarešķīti pāriet uz ekoloģisko ražošanu. Attiecībā uz ģēmo, protams, ka lauksaimniecības uzņēmos to nedrīkst izmantot, bet, protams, ja runa par importu, mums ir jāzina, ka eh, ja šāds regulējums vēl nav pieņemts attiecīgajos reģionos, tad mēs to arī ņemsim vērā. Protams, pastāv diskusijas par importu reģioniem. Parlaments ir skaidri norādījis, ka mums ir vajadzīgs skaidrs regulējums attiecībās atbilstības klauzulu, tātad uh, ja kaut kas Eiropas Savienībā tiek importēts, tad tam ir jāatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Diemžēl mums nav iespējas nodrošināt pilnīgu atbilstību vairākiem reģioniem pasaulē, tieši tāpēc mums ir jānodrošina konformitāti, tātad ekvivalence. Mums ir jāatrod tāds regulējums, kur mēs varētu nodrošināt eh, šī regulējuma atbilstību trešajām valstīm, gadījumos, ja nav noslēgti nolīgumi. Mums ir skaidrs, ka savstarpēja atzīšana nebūs iespējama ar pilnīgi visām valstīm. Tāpat arī ir jādomā par izņēmumu skaita samazināšanu. Šeit komisija mums piekrīt. Tāpat arī par standārtu samazināšanu. Šīs temats nav vienkāršs šo sarunu ietverā. Uh, Protams, mēs vēlamies vienkāršot kontrolas, bet mēs nevar, ne, nevēlamies nodarīt kaitējumu standartiem. Pastāv arī ļoti daudz atšķirīgu standartu, un uh, to skaitu mums vajadzētu samazināt. Cerams, ka šos jautājumus mēs varēsim atrasināt nākamajā trialogā. Tehniskās grupas arī turpina strādāt pie tā, lai mēs varētu vienoties tehniskos jautājumos. Gribētu vēl arī skaidri norādīt, ka ja mēs panāksim vienošanos, tad noteikti tas nenāks par sliktu kvalitātei. Eiropas lauksaimniecībā ir ļoti augsti standārti, un tos mēs vēlamies aizsargāt. Es eh, gribētu īpaši pateikties saviem kolēģiem ēnu referentiem, kas ir ļoti labi un intensīvi sadarbojušies. Es gribētu arī paust sirsnīgu pateicību sekretariātam, uh, bez eh, kura veiktā sagatavošanās darba šos sarežģītos un tehniskos trilogus mēs nevarētu tik veiksmīgi nodalīt, eh, novadīt. Un es eh, saprotu, ka mēģināt pabeigt šīs vienošanās līdz gada beigām ir ļoti smags uzdevums, un tas ir atkarīgs arī no citām iesaistītajām pusēm. Nu, redzēsim, vai mums izdosies to visu paveikt līdz 30. jūnijam. Protams, ka tas ir atkarīgs arī no tā, vai pārējās institūcijas būs gatavas uz kompromisiem. Paldies! Lielas paldies! Un tagad došu vārdu Takos kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Kolēģi, es gribētu izcelt divus um, svarīgus jautājumus jautājumus. Es gribētu uzdot Hauslinka kungam, lai viņš ņem vērā šos argumentus attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm un um, bioloģisko ražošanu. Vispirms par siltumnīcām. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz 276. parlamenta grozījumu tur ir runāts tikai par augsnes ražošanu, bet esošie noteikumi augsnes vietā lieto vārdu zeme. Tad šajā jaunajā tekstā ražošana ziemeļu valstīs kļūtu siltumnīcas par neiespējamu. E, piemēram, Somijā mēs nevaram izmantot siltumnīcas um, tikai um, izmantojot augsni, jo augsne sasalst. Un uh, katrā ziņā tas mūsu kontekstā nav pieņemams un noteikti jāpārskata. Mēs nevarētu izvērst bioloģisko ražošanu. Mēs uzskatām, ka dažādā formā bioloģisko ražošanu ir jāļauj dažādos apstākļos realizēt visās dalībvalstīs. Es gribētu pasvītrot, ka subs substrātos arī tiek audzēti dārziņi. Un arī šeit ir milzīgas priešrocības, jo šeit ir iespējams izvairīties no barības vēl noplūdes. Un arī vajadzētu stimulēt uz risku bāzētu novērtējumu. Tas saskan ar mūsu mērķiem. Padome vispārējā savā pieejā ir piedāvājusi līdzvarotu kompromisu arī piedāvājusi šo ikgada pieeju, iepratīm riska pieejai. Un šī padomas pieeja ļauj arī dalību valstīm mazināt administratīvo slogu un ļauj arī izvairīties no riskantām operācijām. Tas nozīmē arī labāku publiskā finansējuma izmantošanu Eiropas parlamentam vajadzētu atbalstīt pārdomas vispārējās nostājas tekstu tieši šajā jautājumā. Tāpēc es no visas sirds gribētu uzdot šo jautājumu Hauslinga kungam, kādā veidā jūs kā referents no Agri komitejas virzīsiet šos jautājumus, par kuriem runājam nākamajos trialogos, lai mēs varētu rast risinājumu ar padomi. Bardzo dziękujemy pan posłowi, pan poseł Agniu. Lielas paldies! Nākamais runātājs. Thank you, Chairman. Uh, well, this... Agņu kungs. Nu, šoreiz mums beidzot ir kāds arī no Skandināvijas valsts. Runātājs tieši man priekšā, viņš jau norādīja uz tām problēmām, uz kurām es centies norādīt jau kādu brīdi savas grupas kolēģiem no Zviedrijas. Klausoties Martinā Hauslingā, kas ir referents un kas strādā arī trialogā šobrīd, konstatējam, ka lūk šī augsnes Mm, lieta nav vēl pilnībā atrisināta, bet es gribētu no Mārtiņa tevis uzzināt, lūk, kāda ir tava personīgā nostāja šādņā, vai jums šķiet, ka skandināvu lauksaimniekiem būtu jādod šī atlaida, ja jūs vēlties vienkārši piecirst kāju un uzstāt uz tādu vistīrāko izpratni par organisko lauksaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību. Man īsti nav skaidrs, ko jūs par to domājat. Es domāju, ka tam varētu būt diezgan liela nozīme, bet ar komisiju, kas uz to uzstāja un izdara spiedienu, jeb jūs Mani iepriecināja tas, ko jūs teicāt par šīm dalītajām saimniecībām. Tas man liekas atbilstīgi. Jūs jau zinat, ka Lielbritānijā mums arī tādas lielas saimniecības, un tās nevar riskēt ar to, ka visu um, saimniecību pārveidot par bioloģisko. Nu jā, tad jānodal šīs zonas, protams, arī lopi jānodal tā tālāk, bet laiku, lai skat, cik dīvaini reizēm mēs pat esam viensprāts par kaut kādām lietām bieži. Tas negadās. Jūs turklāt pieminējāt manu vārdu arī saistībā ar ģēmo. Nu, ja lauksem, ja bioloģiskās pārtiks patērētāji nevēlas ēst neko, kas tad, nu, lūk, ir saistīts ar ģēmo, vienalga, vai tas ir lobrībā vai kur citur, man, man tas nerad nekādas problēmas. Klientam vienmēr taisnības, ja viņi gatavi maksāt vairāk par kaut ko citu uz priekšu. Bet kas man gan uztrauc, Un te nu es gribu arī vaicāt, vai tas ies, tur tiks iestrādāts tiesību aktā, vai jūs to vēlties tur iestrādāt. Vai bioloģiskie lauksemnieki tad var diktēt to, ko dara, ko dara kaimiņu lauksemnieki, respektīvi kaimiņi tad um, audzē ģēmo, jo tas viņiem ir atļauts, un tad kaut kāda bioloģisko lauksemnieku asociācija var teikt, nē, ja jūs atrodaties blakus bioloģiskai saimniecībai, tad jūs ne, nesaņemsiet atļauju, jo, manuprāt, tas jau ir, tad būtu pārāk tālu. Ir jāstrādā tādi noteikumi, kas var organizēt konservēt, protams, un kontrolēt bioloģisko lauksaimniecību, bet ne šādā veidā. Nu, varbūt jūs varat precizēt šīs pāris lietas priekš manis. Paldies, priekšādātāji. Dziękuję, pani poseł Harans Garcia. Lielas paldies, Harans Garcijas kundze. Pues sí, muchas gracias. Yo quería, mm, bueno, priekšādātāji, paldies. priecājos, ka ir panākta vienāšanās par kaut ko tik svarīgu, kā dalīta saimniecība. Un Agņukungs, nu mums ir, zinām, problēma ar šo lietu arī Spānijā. Un, ja net, netiktu panākt vienošanās, tad tādā gadījumā būtu ļoti grūti no, noorganizēt Eiropas mēroga bioloģiskas lauksaimniecības normas uh, Mm, Spānijā tas ir ļoti, tā ir ļoti aktuāla lieta, tāpēc priecājos, ka ir panākt vienošanās. Bet, nu, jāsaka, par visu citu runājot, nekāda īpaša panākuma progresa nav gūts politisks rakstura jautājums. Es nesaprotu, kāpēc mēs taču ilgi jau pie tā visa strādājam. Mēs skatāmies uz eh, organisko, la, bioloģisko labsniedzību ļoti ilgi, dokumenta vēl nav. Es, protams, vēlu jums, Reprina kungs, veiksmi, lai izdodas beidzot pabeigt darbu pie šī ļoti svarīgā uh,

Nu, svarīgās lietas, kā importa režīms, piemēram, ja vēlamies, lai Eiropas patērētāji uzticas bioloģiskiem lauksaimniecības produktiem, nu tad, un es jums varu teikt, ka es esmu pirmā, kas vēlētos, lai tie tiktu pārdot, jo tas nozīmē, ka Spānijas ražojumi tik pārdota lielā daudzumā, tad tādā gadījumā pirmais solis ir pārliecināties, ka patērētāji uzticas tam, ko viņi lasa, un tas ir ļoti svarīgi, ja atceramies, kas notiek ar importu, mums ir jākontrolē šis imports, ja to nedarīsim, tad tādā gadījumā var rasties sāksies problēmas ar pārtiks nekaitīgumu. Es ceru, ka tā tas, protams, nenotiks, bet mēs taču negribam pēkšņi atapties situācijā, kur pārtiks nekaitīguma problēmas jau ir radušās saistībā ar šiem bioloģiskiem produktiem, jo, ja šāda problēma radīsies, tad, tad tā visdrīzāk, manuprāt, tik, nu, var, var, var tikt informēti no kaut kādiem ārpus Eiropas Savienības bioloģiskiem saimniecībām. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, tad, kad slēdzam vienošanās šajos, šādās jomās. Es vēlos veicināt bioloģisko lauksaimniecību un ražošanu, bet jāpārliecinās, ka produkti ir un preces ir nekaitīgi. Paldies, Anzor kungs, priekšādātāji, paldies! Patērētāji ir tie, kas pieprasa vairāk informācijas un es atbalstu bioloģisko lauksaimniecību un striktākus noteikumus, bet tāpat laikā man bail, ka jūs ierosinātais projekts dod priekšroku tikai vienīgi tādai industriālai bioloģiskai lauksaimniecībai. Un eh, jāsaka, šais tirgos mazie ražotāji nemaz netiks ielaisti. Te es runāju par tādiem amatieriem, par mazajiem ražotājiem kas, nu, būs zaudētāji salīdzinot ar šiem lielajiem koncerniem. Un nu, tāpēc šāda pilnīga harmonizēšana vispār nav iespējama, taču pastāv zināma specifika un tā tālāk. Jūsu priekšlikumā pārsvarā jūs runājat par Eiropas Savienības ekonomikas modelu konkurētspēju un brīvo tirdzniecību. Pirmais mērķis bioloģiskā lauksaimniecībā nu, ir tāds, ka to nedrīkst apšaubīt. Bioloģiskā lauksaimniecība man nozīmē veselīgus pārtikas produktus, izvairīšanos no dažādām ķimikālijām, sezonalitātes ievērošanu, turklāt arī e, pārtikas suverenitāti. Un, un e, nu, atsevišķas normas, protams, tad ir jāmodificē ir tādi produkti, bioloģiskie produkti, kas tiek eh, importēti Francijā, kas ir ar milzīgām ražošanas izmaksām, rada siltumnīca efektu gāzi, turklāt ievesti ar um, lidmašīnām, tērē degvielu, rada piesārņojumu, nu kas tur bioloģisks. Nu, turklāt eh, nereti ir tā, ka šīs lielās, lielie it kā bioloģiskie koncerni izmanto tieši tādas pašas metodas un iekārtas kā parastie. Viņi vienkārši rada sociālo dempingu un samazina cenu šajā ziņā. Un ja runājam par pasaules bioloģisko lauksaimniecību, tad ir eh, jāsaka tā, jo mēs paplašinām šo loku, jo lielāka riski rodas. Es domāju, ka jāuzmanās ir eh, no tā, no šīs pārliecīgās industrializēšanās šajā jomā. Paldies! Paldies, Apilērs kungs tālāk. Gracias, prezidente. Priekšsādātāji, paldies, saka Agilērs Garsies kundze. Turpināšu to, ko sāka teikt kolēģis. Runāšu, piemēram, nu par uh, Uh, zemeņa audzētājiem. Ir tādi, kas audzē zemenes ar konvencionālām metodēm, domāju, ka viņi ieguldina tikpat, iegulda tikpat daudz centienu un pūļu, cik tie, kas ražo bioloģiskā kārtā zemenes. Un tāpēc tie apvainojumi, kas te tik izteikti, manuprāt, ir nevietā. Hausmaņa kungam vēlos teikt lūko. Vai jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt par to, kas notiek ar importu lietu? Es pilnībā piekrītu šai ziņā iepriekšējiem runātājiem, ka nu, šai jomā uz, uz spēles tiek likts ļoti daudz. Mūsu visu interesēs taču ir pārliecināties, ka noteikumi ir atbilstīgi attiecībā uz organisko, bioloģisko ražošanu. Tās ir mūsu attiecības ar patērētājiem, kas šeit jāsargā. Un tāpat arī attiecības ar bioloģiskiem lauksemniekiem jāpārliecinās, ka prasības ir striktas, jo viņiem, protams, ir pašiem jāizpilda striktas prasības. Bet tad, ja, piemēram, importētie produkti tiek pakļauti mazāk striktiem noteikumiem, tad tas vienkārši nav godīgi. Tas nav godīgi ne pret ražotājiem, ne pret patērētājiem. Vai es varētu pastāstīt, kas notiek šai importu jomā šobrīd? Un gribu runāt arī par termiņiem, par laika grafiku. Hauslinkungs teica, ka lūk, uh, līdz jūnijam varētu darbs tikt pabeigts. Vismaz, nu, cik tālu sapratu, tad tāda bija šī doma. Un saprotu, ka tāpat laikā ir vēl ļoti daudz neatrisināt jautājumu. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi sarunas pabeigt pēc iespējas ātrāk. Nu, protams, tāpat laikā procesam jābūt atbilstīgam, kā jau viņš teica. Nedrīkst sasteigt. bet man šeit ir vēl daudz neatrisinātu jautājumu, par kuriem sarunas vēl nemaz nav sāktas. Vai mums izdosies paveikt laikā darbu? Tālāk. Kas notiek ar šo bioloģisko un nebioloģisko saimniecību līdzās atrunā, atrašanās gadījumu, jeb to šo eh, šķērs, eh, šķērs piesārņojumu? Par to vēl netika runāts. Gribētu par to zināt sīkāk. Paldies tālāk, Andrija Kungs. Priekšādātāji, paldies! Debates man šeit visai interesantas, bet tāpat laikā tas visai īpatnējs. Jo tāda sajūta, ka mēs pirmo reizi runājam par šo bioloģisko lauksaimniecību. Bet mums taču jau bija pat balsojums šeit agrī komitejā. Un šodien referentu uzdevums ir vienkārši turpināt sarunas. Tāpat arī, jā, nu referenti gan jāsaka, it kā tagad mēs aizstāvēt parlamentu nostāju, kas jau tika pieņemta. Uh, Nu, nevaram taču mūždien atr, atkal atgriezties pie visiem šiem punktiem, katreiz atkal no jauna. Ja katrā, jā, nākamajā posmā mums atkal vajadzēs runāt par visu iepriekšējo, tad sarunas vispār nevarēs virzīties uz priekšu. Un tad mēs vienkārši izčēdēsim ļoti daudz laika. Nu, lūk. Tāpēc es gribētu teikt, ka mums vajadzētu tomēr darba tempu pātrināt, virzīties uz priekšu. Tātad četri svarīgākie punkti, kas ir politiski pēc savu raksturu, pie tiem arī vajadzētu ķerties klāt. Nevis pievērsties šiem tehniskajiem jautājumiem. Tātad pirmām kārtām šīs čērs piesārņošana, jeb kontaminācija. Tad es domāju, um, kontrolas jautājums, par to trilogā laikam uh, tika runāts, bet acīm redzot vēl lēmums netika pieņems, kā tas norisināsies, kā šīs inspekcijas tālāk imports, jā. Tas ir svarīgs jautājums, tas ir visai nozīmīgs tautsēmniecības sektors, un arī šai ziņā vēl jāsaka, nav pieņemts nekāds lēmums, nu, diskusijas turpinās. Nu, un tad, tad augsne, lūk, tieši tā kā Garcijas kundze teica, jo tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem šajā jaunajā regulā. Nu, lūk, te, protams, ir tādas politiskas nianses un tehniskas nianses, kas spēlē lomu, bet es domāju, ka mums ir ļoti aktīvi jādarbojas, jo mēs zinām diskusijas un debats mums jau ir bijuši, esam jau lēmuši par kodām lietām, kolektīvu lēmumu nostāju pieņēmuši, un tā taču ir skaidra. Un es domāju, ka beigu beigās mēs zinām arī, kāda ir padomas nostāja. Mums jā, nepieciešams priekšu vizīties ātrāk. Es domāju, ka mums ir jāpieprasa, lai šis jautājums tiktu uzskatīts par šie neatrisinātie jautājumi, tiktu uzskatīti par prioritatīviem. Jo gal galā mēs taču strādājam ar tādu visai īpatnēju lomu, jomu, tāpēc, ka te jau ir regulējums, noteikumi un tā tālāk. Protams, ka steidzamība pastāv, bet tā ir relatīva steidzamība un arī piekrīt šeit referentam, ka mēs nedrīkstam steigties uz priekšu uz kvalitātes rēķina. Jo mēs nevaram atļauties šo jauno tiesību aktu attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību izskatīt pārāk sasteigti, neatrisinot jautājumus. Tā ir mūsu atbildība visu ļoti precīzi šeit noteikt, pateikt, un arī trilogā ļoti uzmanīgi sakot līdz tam, kas notiek. Paldies! Dziękuję. Pani poseł Mediol. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, ähm Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt Erika Andriopo pausto nostāju. Galu galā mēs parlamentā esam pieņēmuši jau ļoti daudz lietas, un es gribētu jau īpaši pieminēt eh, divus punktus. Uh, Attiecībā uz šīm kontrolēm eh, es gribētu pateikties Hoivlinga kungam par ļoti aktīvu darbu trilogā. Uzskatu, ka pavisam drīz varēsim priecāties par labiem panākumiem. Taču attiecībā uz kontrolēm es domāju, ka mēs jau bijām eh, vienojušies par to, ka mēs vēlamies saglabāt esošās kontrolas un balstoties uz riskiem nodrošināt papildu kontrolas. Ja mēs balstu, balstītos tikai uz uh, riskiem, tad es nezinu, kā mēs varētu nodrošināt rezultātus. Uzskatu, ka ir jānodrošina arī uh, pastāvīgās normālās kontrolas. Otrs jautājums par ģimeo. Hoislinkungs norādīja, ka uh, ekoloģiskajā lauksaimniecībā ģēmo nav pieļaujami. Taču diskusijas ir smagas, ir jautājums, kas īsti ir gēna tehnoloģijas. Komisijai beidzot vajadzētu sniegt atbildes šo jautājumu. Šīs jaunās procedūras ir tādas, ka galīgajā produktā īsti vairs nevar konstatēt šos ģēmo un, piemēram, kartupeļu čipsi. Mūs interesē, vai šeit ir ņemti vērā šādu veidu jautājumu un vai trilogā par to tiek runāts. Paldies, Damte. Merci, monsieur président. Dantāna kungs, paldies priekšsādātāji. Ar prieku dzirdēju, ka virzamies uz priekšu attiecībā uz šo dalīto saimniecību jautājumu. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ja vēlamies laika ziņā ņemt vēl, vērā šo, šīs attīstības tālākas iespējas un tam līdzīgi. Tas viss, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies progresīvu ietekmi radīt uz šīm jaunajām tehnoloģijām. Es turklāt gribētu rēģēt arī uz to, kas tika teikts nu, ko teica vairāk kolēģi no Skandināvijas valstīm, nu, nu, it kā rodas tāds iespējas, ka, lūk, nu, bioloģiskā lauksaimniecība, nu, pat jau tūlīt tiks eh, sa saistīta ar tādām um, kultūrām, kas tad audzēts tiek tikai siltumnīcās, bez jebkādas augsnes un tā tālāk. Bet tā tas nav. Un par importu. Te gribētu jums minēt piemēru, kas varbūt cerams varētu mm, kalpot arī sarunvedējiem. Esam pamazām aizlieguši atsevišķu produktu izmantošanu. Piemēram, Francijas Antiļu salās un citur. Nu, piemēram, nedrīkst izmantot šos izsmidzināmās ķimikālijas kas tad eh, var tālāk kaitēt arī apkārt dzīvojošiem un tam līdzīgi. Šādas tehnikas tika izmantotas banānu plantācijās, un šie banāni, protams, pēc tam kā organiski, bioloģiski tika nosūtīti uz Eiropu. Un šeit mums jāuztur, jāuzturas ļoti uzmanīgi tajā brīdī, kad runājam par apusējības principu Es zinu, ka Startautiskās cilvēcības komitejas e, pārstāvji ir ar citu nostāju. Apusējība tāpat laikā ir svarīga lauksaimniecībā, jo īpaši, īpaši bioloģiskajā lauksaimniecībā uzmanīgi jāsako līdz šiem jautājumiem. Mūsu gal galā Eiropā ir patērētāji, kas pērk šos bioloģiskos produktus, bet šai gadījumā viņi neviļus, nezinādam pērk tādus produktus, kas nav e, faktiski pakļauti visam šīm striktajām normām, un tas nav atbilstīgi. Paldies! Desakungs. Jā, fin dank, jā, forsitsn. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī Martinam par to, ka viņš strādā pie šī tik būtiskā uzdevuma. Ekoloģiskā audzēšana eh, līdz šim tika ļoti labi regulēta saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu ļoti piesardzīgi strādāt pie šī jaunā regulējuma. Tam nevajadzētu nodarīt kaitējumu ekoloģiskajai ražošanai. Tāpat ir jādomā par ļoti stingru kontroli attiecībā uz importētajiem produktiem. Un Dantēna kungs tikko runāja arī par importētajiem produktiem. Uz tiem noteikti ir jātiecina tieši tādi paši standarti kā uz Eiropā audzētajiem produktiem. Galu galā, ja mēs to nedarīsim, tad mēs nodarīsim kaitējumu mūsu pašu ekoloģiskiem ražotājiem. Esmu nobežījies par to, ka patērētāji pērk bioloģisko produkciju, kas ir ražota ārpus Eiropas, un patērētāji ļoti bieži savā prātā saista uh, ekoloģisko ražošanu tieši ar vietējo ražošanu. 90% no patērētājiem pievērš uzmanību tam, lai um, ekoloģiskie produkti tiktu ražoti uz vietas. Domāju, ka Martin mums vajadzētu nodrošināt, lai padomu un parlaments kopā radītu labus noteikumus. Es gribētu aicināt komisiju, lai tā pietuvotos parlamenta un padomes pozīcijai. Tad es uzskatu, vienošanos mēs varētu panākt itin drīz. Domāju, ka parlaments jau ir diezgan daudz piekāpies. Nie mamy, nie mamy więcej zgłoszeń od pani panów posłów. Paldies. Vairāk runātāji nav pieteikušies debatēm. Nu tad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim Nu, lai varbūt viņi mums pastāst no savas puses, kas šeit notiek. Paldies, izteikšos īsi, gribēju teikt tikai lūko. Trīs lietas. Dzirdēju pieminējumu vārdu pātrināt, jā, es piekrītu, ir jāpātrina process, ja vēlamies līdz jūnijam darbu pabeigt. Un priekšādā mums ir vajadzīgs vairāk sanāksma. Šodien nav neviena sanāksma paredzēta, trilogs paredzēts tikai nākamnedēļ. Bet mums ir vajadzīgs vairāk laika, mums ir vajadzīgs strādāt vēl pie tehniskajām detaļām. Tiešām ir jāpātrina darba terps, bet ja vēramies, lai nezaudētu kvalitāti, tad mums ir vairāk sanāks vajadzīgs. Un šī otra lieta par importu arī tas ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas komisijā mēs uzskatām, ka tas, kas šobrīd norisinās Eiropā, ir jāuzlabo mums ir nepieciešams pāriet pie atbilstības tipa sistēmas, tā kā tas ir Japānā, ASV un citās attīstītajās valstīs. Līdz ar to mēs nevisai entuziastiski izturamies pret tādiem vārdiem kā elastība, izņēmumi un tam līdzīgi. Somijas kolēģis eh, izteica komentāru un komisija nav ierosinājusi mainīt šeit noteikumus. Mēs vēlamies, lai sistēma pamatojas uz, uz zemi, uz augstu. Un tur nekas nav mainījies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, tad tādā gadījumā došu vārdu referentam Hauslinga kungam. Lūdzu. Jā, liebe kolēģi un kolēģi, danke nochmal für die, für die. Godāmie kolēģi, liels paldies par uh, daudziem ieteikumiem un uh, diskusijām. Es gribētu norādīt, ka mēs esam jau nobalsījuši, es vairs nepārstāvu šeit uh, privāto viedokli. Galu galā mans uzdevums tagad ir aizstāvēt mana parlamenta doto mandātu, un to es arī mēģinu darīt. Uh, Protams, kā jau es eh, norādīju, vairākos punktos man ir atšķirīgs viedoklis, taču man ir dots mandāts un pie šī mandāta es arī turos. Patiešām eh, vairāki kolēģi jau šeit norādīja, ka mēs komitejā nobalsojām par to, ka mēs ļoti skaidri vēlamies eh, paust to, ka mēs vēlamies saglabāt eh, šo lauksaimniecību. Tātad mēs mēģinam nodrošināt, lai uh, ziemeļ valstīs eh, šo lauksaimniecību varētu veikt arī siltumnīcās, tātad podos, nevis tikai zemē. Mēs arī saprotam, ka pastāv dažādi izņēmumi un uh, pastāv lauksaimnieki, kas uh, strādā dažādām vielām, kas neskatoties uz to tiek uh, uzskatīti par ekoloģiskiem lauksaimniekiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu panākt pretī un mēģināt palīdzēt šīm ziemeļvalstīm, vajadzētu uz tām attiecināt izņēmumu regulējumu. Uh, Uz to jau norādīja kolēģi no Ziemeļvalstīm. Attiecībā uz kontrolēm mēs vienojāmies, ka mēs saglabāsim ikgadējās kontrolas. Tas ir pilnībā skaidrs. Taču tas neizslēdz, ka mēs varētu pastiprināt šīs uz risku balstītās kontrolas. Taču par ikgadējām kontrolēm mēs jau vienojāmies, no tā mēs noteikti neatteiksimies. Protams, no otras puses tas nenozīmē, ka mēs nevarētu vairāk veikt uz risku balstītas kontrolas. Gribētu arī skaidri norādīt eh, uz to, ko pieminēja arī Desakungs, eh, reģionālie produkti. Ir ļoti kaisnīgs diskusijas par ekoloģiskiem un reģionālajiem produktiem. Mums ir eh, definīcijas, ne visas dalībvalstis ir piekartušas parlamenta definīcijai. Mēs orientējāmies uz kilometriem, bet, protams, svarīgākais ir ņemt vērā patērētā vēlmes, un proti tā ir reģionalitāte un to mums noteikti vajadzētu ņemt vērā. Bet, eh, protams, šis jautājums noteikti nebūs vienkārši tālākajās diskusijās. Ekņo kunga teiktais. Nezinu, vai uh, ekoloģiskā lauksaimniecība kaut kādā veidā apdraudētu konvencionālo lauksaimniecību. Mums ir jāņem vērā arī esošais regulējums, Eiropas Savienībā attiecībā, piemēram, uz pesticīdiem, nevienmēr tas ir vienkārši. Un, piemēram, ja konvencionālajā lauksaimniecībā tiek izmantoti pesticīdi, tad, protams, ka tas var apdraudēt ekoloģiskos lauksaimniekus. Šeit mums, mēs noteikti uh, vēl diskutēsim, un, protams, mēs jau esam diskutējuši par robežvērtībām. Šeit mums ir skaidra pozīcija. Ekoloģiskie lauksaimnieki vairs nepieturas šeit pie kaut kādām robežvērtībām. Uh, Mums jebkurā gadījumā ir jāuzlabo uh, piesardzīguma princips. Šeit mums vēl ir daudz darāmā. Arī šeit mums ir skaidra pozīcija. Un uh, ar padomi mēs šeit esam viens prātis. Un uh, cerams, ka mēs drīz varēsim rast risinājumu. Vēl kāds svarīgs punkts par sēklas materiālu. Šeit uh, mums jau ir regulējums mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu, kas mūsuprāt būtu tūs praksei. Protams, vienmēr visam ir divas puses. Gribētu norādīt, ka attiecībā uz importu mēs gribētu šeit kaut kādā veidā apšaubīt ekoloģiskās lauksaimniecības principus. Pesticīdu izmantošana ir viens no šādiem pamatprincipiem. Ekoloģiskajā lauksaimniecībā pesticīdi uh, Eh, un herbicīdi netiek izmantoti. Lūk, divi priekšlikumi, kuru, ir, kurus, kuru dēļ ir ļoti sarežģīti nodrošināt vienotu regulējumu Eiropā. Piemēram, ja mēs rakstīsim, ka uh, cūkas ir jātur salmiem, un es dzīvoju valstī, kur vispār nav pieejami salmi, tad, uh, eh, atklāt sakot, tas noteikti man nenāks par labu. Uh, Taču nebūs arī jēgas, ja tagad salmus vajadzēs importēt tikai tāpēc, ka attiecīgajā valstī tie nav pieejami. Mums vajadzētu palstīties uz vienlīdzīguma principiem. Mums vajadzētu arī padomāt, varbūt te runa par ilgtermiņa izņēmumu regulējumu. Tāpat tas attiecas arī uz mm, regulējumu attiecībā uz konkrētu mēslojumu. Nevajadzētu būt tā, ka šis mēslojums tāpēc būtu jāimportē. Uh, Galu galā mums ir jāņem vērā šie reģionālie punkti, un mums ir jāmēģina rast risinājums tā, lai visi varētu būt apmierināti. Domāju, ka tas ir sasniedzams, bet vēlreiz skaidri norādīšu, ka mums ir regulējums. Nav no jau tā, ka mēs tagad uh, radītu kaut ko pilnīgi jaunu. Mums ir regulējums, kas vairākos punktos ir jāuzlabo, un pie tā mēs tagad strādājam. Nav jau tā, ka mums tagad vajadzētu pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos, un tad eh, pēc diviem gadiem mēs runātu, ka tas viss bija bezjēdzīgi. Jā, protams, mēs varētu organizēt vairākas sanāksmes. Mums ir bijušas ļoti daudzas tehniskas sanāksmes ar komisijas pārstāvjiem. Mēs mēģinājām darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu kompromisus. Būtu ļoti labi, ja komisija mazliet elastīgāk izturētos attiecībā uz savu viedokli un lai iestrādātu šos kompromisus, lai nebūtu tā, ka komisija saka, ka tā ir nākusi klajā ar vislabākajiem priekšlikumiem. Tas uh, būtu viss no manas puses. Dziękujemy panu posłowi sprawozdawcy za ciężką pracę w tym trudnym temacie, w trudnym sprawozdaniu. Paldies par šo ļoti grūto darbu pie šī sarežģītā jautājuma. Es ļoti ceru, ka šie pretrunīgie jautājumi tiks sakārtoties. Gribētu pateikties vēlreiz visiem par piedalīšanos. Dāmas un kungi, mēs esam jau izsmēluši mūsu darba kārtību. Varbūt esat pārsteigti. Bet tā tas ir, tāpēc tiksimies rīt, pulkstens deviņos no rīta, un lūdzu neaizmirstiet balsošanas kartītes. Mēs sāksim deviņos no rīta, visiem ļoti jauku vakaru, un līdz rītam, kad mēs beidzam šo sanāksmi.